Man sollte normalerweise, liebe kolēģi, godātie kolēģi, nevajadzētu jau parasti sodīt tos, kas ir ieradušies laikā, un tāpēc mēs darbu sāksim tūlīt pat. Atsāksim iepriekšējo sanāksmi, bet pirms to daru gribētu pie mums sveikt uh, augstu līmeņa viesus no Taivānas. Viņi ir ieradušies šeit, Briselē, uz apmācības kursu. Uh, kurā viņiem stāstīs par informāciju, dos informāciju par es iestādēm, politiku un stratēģijām. Priecājos viņus šeit redzēt kultu komitejas sanāksmē un ceru, ka arī viņiem būs interesanti mūsos šodien klausīties. Priecājamies jūs šeit redzēt. Nun fahren wir fort mit Tagesordnung. Nu tad uz priekšu. Astotais darba kārtības punkts - pētījuma prezentācijas ar nosaukumu Izglītība un jaunatne Eiropas Savienībā - pašreizējie problēma jautājumi un nākotnes perspektīva, to sagatavojuši Rand Europe, un otrs pētījums - kultūra un radošie sektori Eiropas Savienībā, galvenie eh, attīstības momenti nākotnē, problēmu uzdevumi un iespējas, ko sagatavojas KA Eiropas lietas un PPMI organizācija. Pirms tam savukārtoties vēl uh, runās Johannes Licelmans. Viņš sniegs nelielu ievadu, viņš ir no policijas, politikas departamenta B, viņš ir šīs vienības vadītājs, sniegs pārskatu. Um, šis politikas departaments atbalsta tieši mūsu komitejas darba lauciņu. Mm, nu, daudz varbūt no jums jaunie deputāti vēl nezinat, ka mēs cieši sadarbojamies ar šo politikas departamentu un no viņiem saņemam visu veidu informāciju. Uh, kas mums nodara darbā. Priecājamies, ka esat šeit, Līcelman kungs, un tagad jums uz septiņām minūtēm vārds. Un nu, tad pēc tam, ja vēl būs kādi jautājumi, mēs varam tos viņus uzdot uzreiz tieši Līcelman kungam. Un tad pēc tam nonāksim pie pētījumiem tālāk. Paldies priekšādātāji! Ārkārtīgi priecājos, ka dodat man iespēju pavisam īsi prezentēt mūsu politikas departamentu B. Pirms uzklausam divu divas prezentācijas par pētījumiem. Šis departaments tika izmantos, izveidos 2004. gadā, lai atbalstītu komiteju un sekretariāta darbu pētniecības un ekspertīzes jomā. Visas komitejas ir sasaistītas ar politikas departamentu. Politikas departaments, zināmā mērā, atspoguļo to administratīvo struktūru, kas pastāv arī komitejās, kā jūs to redzat šajā pirmajā slaidā. B politikas departamenta gadījumā mēs esam atbildīgi par struktūru un kohezijas politikām, sadarbojamies ar Trānu, Rēģiju, lauksaimniecības, zilsaimniecības un kultūras komiteju. Kā jau teicu, mēs piedāvājam pētniecības pakalpojumus un ekspertīzi parlamenta struktūrām un nevis atsevišķiem deputātiem. Tas arī ir tas, tā, tā arī ir tā galvenā atšķirība politikas departamentam atšķirībā no deputātu pētniecības dienesta EPRS, saīsinājumā, kas savukārt sagatavo atbildes uz konkrētiem individuālu deputātu jautājumiem. Tātad mēs veicam pētījumus, kas ir pielāgota konkrētas komitejas vajadzībām, šajā gadījumā kultūras komitejas vajadzībām, un eh, līdz ar to cerams tik, iz, tiek izmantota tālāk politikas izstrādes procesos. Un tā, piemēram, mēs palīdzam precizēt dažādu veidu juridiskas, tehniskas, eh, tehniskus jautājumus, kas saistīti ar politikas izstrādi, varam palīdzēt izvērtēt transponēšanas jautājumus, īstenošanas procesu un ēst tiesību aktu piemērošanu. To darām, protams, pamatoties uz mums piešķirto budžetu un sadarbojoties ar ekspertu un pētniecību kopienu visā Eiropas Savienībā. Kāda veida informācija, kāda veida ekspertīzi mēs piedāvājam? To raksturo parasti uz rīcību orientēta pieeja, respektīvi mēs cenšamies uh, strādāt pie tādiem politikas jautājumiem un scenārijiem un rekomendācijām, kas var tiešā mērā tikt izmantot un būt liederīgi komitejas darbā. Tāpat arī piedāvājam ekspertīzi, kas sasaistīta ar strateģiskajām prioritātēm, ko, protams, attiecīgi komiteja definējusi. Mēs apzināmies, ka reizēm risinām arī tādus politiski delikātus jautājumus Un tieši šī iemesla pēc mēs ļoti uzmanīgi pievēršamies un skatāmies uz pārskatāmības un objektivitātes jautājumiem cenšamies šos mērķus sasniegt, rīkojot attiecīgi konkursus pētījumu sagatavošanai, tātad publicējam šos informāciju par konkursiem, sagatavojam konkursu nolikumus, atlasām apakšu uzņēmējus saskaņā ar konkurētspējīgu procedūru, ko savukārt pārvalda neatkarīga, eh, neatkarīgi ierēģi Mm, pieņemot neatkarīgu attiecīgu lēmumu, strādājam arī ar koleģiālu pārskatu procesiem un eh, īstenojam plaģārismu apkarošanas pasākumus. Un pēc tam, protams, pētījums prezentējam šeit komitejā. Ekspertīze, ko piedāvājam, var tikt sniegta dažādos veidos. Piemēram, ir tādas īsas piezīmes, brīfingi tālāk, tad padziļināta analīze un pētījumi lielākoties pārsvarā pievēršamies tomēr šiem pamatīgajiem pētījumiem, un šai kontekstā gribu pieminēt, ka gandrīz visi mūsu pētījumi tiek sagatavoti angļu valodā, tie arī tiek publicēti tikai angļu valodā. Un tas tāpēc, ka mums ir ierobežota tulkošanas kapacitāte eh, tulkošanas dienestos un prioritāte tiek dota likumdošanas tekstiem. Un tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka pie konkrētas vajadzības ir kāds ļoti nozīmīgs dokuments vai pētījums. Mēs varam pieprasīt tulkojumu arī pāris citās valodās. Mēs cenšamies sagatavot arī kopsavilkumus eh, darba vajadzībām dažādās valodās. Papildus šiem rakstiskajiem darbam mēs īstenojam, eh, organizējam seminārus seminārus, brīfingus un citus pasākumus. Ekspertīze, ko jūs no mums varat saņemt, tiek sagatavota vainu šeit, parlamenta iekšienē, ko dar, un to sagatavo mūsu pašu darbinieki, bet šajā gadījumā jāsaka, pie mums strādā tikai divi kolēģi kultūras komitejas labā. Uh, Un līdz ar to, protams, ir dabiski šie, šai pieeja ar zinām ierobežojumu. Tāpēc tas nozīmē, ka lielākoties ekspertīzi mēs tomēr gūstam no ārējiem ekspertiem un īstenojam attiecīgi publisku konkursu um, pakalpojumu piesaistīšanai. Šāda veida procedūra ir tā priekšrocība, ka mums ir piekļuva tādiem rit, īstiem, riktīgiem ekspertiem šajā lom, jomā. Uh, bet tas attiecīgi savukārt ir tādu nu, trūkumu, ka attiecīgi laiks gan ir vajadzīgs krietni ilgāks. Šajā slaidā jūs redzat, ka viss aizsāks pirmām kārtām ar kultūras komitejas koordinātoru lēmumu. Tas ir mums kā mandāts, kā rezultātā mēs uzsākām publisko iepirkumu, respektīvi izsludinām konkursu, tam ir vajadzīgs apmēram pusotras četri mēneši. Pēc tam mums jādod līdz sešiem mēnešiem laiks pētniekiem šo pētījumu sagatavot, pēc tam vēl pāris mēneši, lai īstenotu kvalitātes kontroli un veiktu tulkojumu, un tas nozīmē, ka beigās beigu beigās, no brīža, kad koordinatori pieņem lēmumu līdz pētījuma prezentēšanai šeit, komitejā pariet, paiet no 4,5 līdz 12 mēnešiem. Nu, un, protams, loģiski viss, ko mēs sagatavojam, ir publiski pieejams, tie ir pieejami šie pētījumi visiem pilsoņiem, tie ir pieejami internetā, tāpat arī iekšējā tīklā tie ir pieejami komitejas mājas vietnē, mums arī pašiem savs bloks ar papildu informāciju, tāpat arī Twitterī darbojamies, ir arī faktu lapas, ko sagatavojam komitejai, tāpat ir arī dokumenti papīra formātā Bruselē, Briselē, kurus varam jums arī nosūtīt, un to darām pēc individuāla pieprasījuma. Pavisam īsi ļaujiet man pieminēt, ko esam esam darījuši pēdējā sasaukuma laikā. Jūs komitejas labā esam sagatavojuši vairāk kā 40 pētījumu kultūras komitejai, piemēram, mākslinieku un kultūras profesionāļu mobilitāte, mm, ceļā uz Eiropas politikas ietvaru, Erasmus, ceļā uz jaunu paudzi. Tāpat arī mm, filmu finansēšana un digitālais vienotais tirgus. Esam organizējuši piecus seminārus, piemēram, vienu par nepilngadīgo aizsardzību digitālajā ērā, kā arī cita veida pētījumus un brīfinga dokumentus. Tagad esam pabeiguši vēl divus pētījumus, kas tiks mm, prezentēti jums šodien. Par nākotni runājot, vēlos uzsvērt, ka mums ir jāsāk pārdomu periods attiecībā uz tiem pētījumiem, ko vēlties pasūtīt šai 20, 2020. gada pirmajā pusē. Un šim pārdomu procesam vajadzētu noslēgties oktobrī, novembrī, tā lai mēs varam attiecīgi sadalīt līdzekļus šo pētījumu sagatavošanai. Mērķis, protams, ir tāds, ka vēlamies šo ekspertiem paredzēto budžetu izmantot viedi, tādā veidā, kas būtu efektīvs un kas atbilstu komitejas prioritātēm un tādējādi rastos pievienotā vērtība jūsu darbā. Tāpēc mēs gribētu jūs aicināt um, sniegt mums atgriezenisko saiti par visu šo procesu un pastāstīt mums, kurās jomās jūs vērētos likt uzsvaru un saņemt pētījumus 2020. gadā. Ar tas arī viss no manas puses un paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšādātāja. Paldies, Licau, mana kungs. Un paldies par to, ko, ka pastāstījāt par to, ko dara šis politikas departaments. Tiešām tas piedāvā ļoti vērtīgu atbalstu mūsu parlamentārajam darbam, un esmu pārliecināta, ka tā tas būs arī nākamajā sasaukumā. Priecājos un domāju, ka būs mums arī cieša un lieliska turpmākā sadarbība. Te nu tagad vajadzēšu kolēģiem, vai jums ir kādi jautājumi uzdodami politikas departamenta pārstāvim, pirms mēs ķeramies pie pētījuma prezentācijas. Šķiet, ka nē. Labi, Nu, tad tādā gadījumā, nu, protams, atminamies, ka politikas departamenta pārstāvja vienmēr ir pieejama mūsu rīcībā, viņiem varam visu kaut ko vajadzāt. Nonākam tagad pie diviem pētījumiem, ko pieprasīja kultūras komiteja iepriekšējā sasaukumā. Katrā ziņā abi pētījumi cerams mums piedāvās zināmu vielu pārdomām. Tie ir saistīti ar mūsu komitejas prioritātēm nākamajā, nākamajā sasaukumā. Vispirmām kārtām došu vārdu Akselē Devo un Fejē Dunkarlējai. Viņi ir no Rand Europe organizācijas un viņi pastāstīs mums, ko ir konstatējuši īstenojot pētījumu par izglītību un jauniešiem Eiropas Savienībā pašreizējie problēma jautājumi un nākotnes perspektīvas. Šie pētījumi Eh, izskata, izskatīt dažādus scenārijus, eh, piemēram, izglītības un jaunatnes attīstības jomā, un eh, te tiks apskatīti rezultāti. Tāpat arī šeit tiks piedāvāts politiskās rekomendācijas vai iespējamie scenāriji, piemēram, ņemot vērā virkni problēma jautājums, tiks apskatīts arī dažādas iespējas. Un pirmām kārtām tātad eh, gribu teikt paldies Devo un Dunkerlēs kundzei par ierašanos, un kopā viņām tiek atvēlēts nevairāk par 15 minūtēm. Pēc tam būs iespēja uzdot viņām jautājumus un uz tiem saņemt arī atbildi. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, labu pēcpusdienu visiem un paldies, ka uzaicinājāt Randi Jora prezentēt šo pētījumu kultūras komitejā. Prezentācijas gaitā vēlos izskaidrot jums darbu, ko veicām, kāpēc to veicām, kā to veicām un ko beigās konstatējām. Mēs izmantojām diezgan nekonvencionālu pieeju, netradicionālu pieeju izglītības jomai un jauniešu politikas jomai. Viens otrs no jums jau būsiet dzirdējis par šiem, eh, dzirdēsiet par šiem scenārijiem šodien pirmoreiz, un tāpēc pastāstīšu jums, kā šis scenārija pētīšanas metoda darbojas un kā, kāpēc to izmantojām šai kontekstā. Domāju, ka visi esam viensprāti šai komitejā, ka izglītība un jaunatnes politika ir ļoti svarīga nākotnes sabiedrības attīstībā, un domāju, ka esam viensprāts tieši tāpat, ka ir ārkārtīgi grūti paredzēt, ko nākotne šai jomā nesīs šāda veida pētījumi par iespējām nākotnē var ļaut mums izprast šīs nākotnes perspektīvas un var arī pastāstīt, kā šāda politikas izvēles var šo nākotni ietekmēt. Mūsu pētījuma mērķis bija palīdzēt jums, godātie parlamenta deputāti, saprast, kā jūs īsti pieņemtie politikas lēmumi var ietekmēt uh, izglītību un jaunatni nākotnē. Mēs tāpēc izmantojam šo nākotnes pieejamu, izmantojam zināmus iespējamus scenārijus ar attiecīgām iespējām pārmaiņām turpmākos 10-15 gados. Apskatījām šeit ne tikai izglītības, bet arī cita veida faktorus, sociāla ekonomiskus faktorus un tāpat arī iespējamo tehnoloģisko attīstību, kas scenāriju, domājot par to, kā tas varētu ietekmēt sabiedrību nākotnē. nākotnē. Skatījāmies uz šiem scenārijiem, izvērtējām, kā tie varētu ietekmēt un kā varētu tos ietekmēt savukārt dažādi politiski, politiski lēmumi. Kā tad rīkojamies? Pirmām kārtām pārskatījām mēs politikas dokumentus un akadēmisko literatūru, lai identificētu galvenos faktors, kas šobrīd ietekmē izglītības un jauni, jaunatnes politiku. Nu, viens piemērs faktoram, piemēram, ir IKP. Pārmaiņas IKP var ietekmēt izglītību un otrādi. Literatūras pārskats savukārt ļāva mums izstrādāt politikas iespējas, jeb variantus. Un te mēs arī piesaistījām ekspertus, izmantojām struktūrētu pieeju, izcā, izstrādājām scenārijus šādā veidā, kombinējot dažādas projekcijas attiecībā uz katru fakto, faktoru, nu, piemēram, IKP faktors. Tad, piemēram, šajā gadījumā projekcija bija tāda, ka IKP var vai nu pieaugt, vai stagnēt, un attiecīgi tas var mm, nu, arī būt sasaistīts ar pārliecību par tādām vai citām lietām nākotnē. Pēc tam mēs sasaistījām šīs projekcijas ar vienu vai otru konstatējumu, respektīvi raudzījāmies, vai tie savā kopā saskaņojas, piemēram, vai IKP pieaugot, var iedomāties arī situāciju, kad um, tāpat laikā stagnē izglītības procesa attīstība. Tātad šeit konsekvences pārbauda. Tāpat arī izstrādājam šos uh, pārbaudījām šos politikas eh, variantus eh, saskaņā ar pieņemtiem lēmumiem. Skatījāmies, kā šādi lēmumi varētu ietekmēt vienu vai otru scenāriju. Ja paraugāmies uz politikas iespējām, jeb variantiem identificējām piecus politikas variantus, eh, ko izskatījām. Plaši skatījāmies politikas opcijas, tāpēc, ka pirmām kārtām vēlējāmies izmantot tā, tādus variantus, uh, kas būtu aktuāli arī nākotnē, lai kāda šī nākotne nebūtu. Otrs iemesls savukārt bija tas, ka vēlējāmies, lai tie būtu piemērojami ļoti plašā nacionālā un arī individuālā kontekstā Eiropas Savienībā. Un šīs politikas jomas kopumā nav visaptvarošas vai visu izsmaļošanas. Protams, ir vēl arī citas opcijas, bet mēs izvēlējam šīs piecas, un arī tās neizslēdz vienu otru, respektīvi nav jāizvēlas viens variants, un tādā ideālā pasaulē mēs pilnībā īstenot visas piecas šīs opcijas. Te ļaujiet man jūs ar šīm opcijām arī iepazīstināt. Pirmā ir mācību personalizēšana

pārliecinoties, ka pilnīgi visiem ir piekļuve mācībām, arī tiešsaistēs, atbilstīgi vajadzībām, nes, nu, nevis kaut kādā veidā vienpusīgi izglītības piegāda. Otra opcija ir iekļaujoša digitālā mācīšanās, respektīvi pārliecinoties, ka šai procesā tiek iekļauts ik viens un virzībā uz digitalizāciju neviens netiek atstāts novārtā. Tāpat arī vēlējāmies izvairīties no riska, ka tie, kas savukārt varētu tikt izslēgti no izglītības, var tālāk tik izslēgti arī no darboties spējīgas sabiedrības sabiedrības. Trešā opcija ir ieguldījums pašos sākuma gados, eh, jo sociālie, sociālās mm, tādas kļūmes un problēmas var sākties jau no, no ļoti agra eh, laika. Un tur mums um, attiecīgi tad jāveic investīcijas. Ceturtā opcija ir sociāla emocionāla attīstība un tādas, nu, tādas šādas maigās prasmes, kas ļautu cilvēkiem līdzdarboties mācību procesā, pilsoņiem, um, skolniekiem un tā tālāk, neatkarīgi no tā, ko nes nākotnē. Nu, un piektā politikas opcija ir skolotāju profesijas spēcināšana, pārliecināties, ka skolotāji ir gatavi šim izaicinājumam nākotnē, jo viņi, protams, ir tas diferencējošais faktors jebkuras izglītības programmas īstenošanā. Tālāk pārējiem pie scenārijiem sa, izstrādājām četrus scenārijus, kas piedāvā četras dažādas uh, iespējas. Nu, daži no tiem vēlam, citi varbūt tādi disruptīvi. Um, scenāriji ļoti atšķirīgi viens no otra, atšķirībā no tā, kāda ir galvenie virzītāji spēki. Un te, kā jau teicu, minējam ne tikai izglītību kā faktoru, bet arī citus faktorus - ekonomiskus un sociālus rādītājus ņēmām vērā. Prezentēsim katru no scenārijiem atsevišķi, lai redzētu, kā tie savā, lai, savus savulaik sadarās ar minētajām politikas opcijām. Šie četri scenāriji pirmām kārtām ir eh, pirmais fragmentēta Eiropa, saskaņot ar Eiropa, nu, Eiropa ar augstām kājām un Eiropa ar strausu uzvedību. Mēs eh, apskatīsimies, kā Eiropas Savienība varētu izskatīties pie katra no šiem scenārijiem. Ja raugāmies uz pirmo scenāriju, fragmentētā Eiropa, šajā scenārijā izglītības sistēmas eh, nav spējušas sagatavot ehm, jauniešus, lai tie varētu līdzdarboties eh, darba tirgu digitālā sabiedrībā. Nu, piemēram, uz studentu centrēta mācīšanās ir pieejama, bet tikai tiem, kas to var atļauties. Un tādā gadījumā visdrīzāk nebūs iespējama arī pilnībā iekļaujoša digitāla apmācība, eh, tā kā tas paredzēts politikas opcijās. Ja pāriem pie otrā scenārija, šī saskaņotā Eiropa, jau harmonizētā Eiropa, šajā gadījumā izglītība ir bijusi ēst politikas pašā priekšplānā un arī budžeta prioritātēs. Eh, tādējādi iekļauti tiek ņemt vērā pilnīgi visi mācīties eh, varošie un gribošie spēki. Tas nozīmē, ka tiek saskaņotas iespējas ar vajadzībām un izglītības sistēmas projekcijām. Šis scenārijs ir atbilstīgs ar pilnu politikas opciju īstenošanu eh, iekļaujošā veidā. Tālāk, ja pāriem pie trešā scenārija. Eiropa ar augstām kājām, tā teikt. Nu, šajā scenārijā digitalizācija eh, ir pozitīvi ietekmējusi ekonomiku, bet bezdarbs tepat laikā ir pieaudzis un līdz ar to iedzīvotāji ir nobežījušies par nākotni. Šis scenārijs eh, atbilst tāda veida politikām, kas pievērš vairāk vecāka gada gājuma paudzēm un tiek īstenots kā reakcija uz vietējā tirgus vajadzībām un nevis gatavojot, nevis domājot tik daudz par jauniešu sagatavošanu nākotnē un viņu līdzdalību sabiedrībā. Šajā scenārijā izglītības sistēma ietekmē pārmaiņas darba tirgū un šīs pārmaiņas nāk kā reakcija. Un reakcija ir nepietiekami strauja, tā ir pārāk lēna, lai nodrošinātu ar digitalizāciju saistītās vajadzības. Ceturtais scenārijs Eiropa kā strauss, ar, ar strausu uzvedību. Tas ir scenārijs, kur izglītības politikas tiek uzskatītas par izšķirīgi svarīgām un pietiekams budžets tām tiek piešķirts, eh, bet tāpat laikā nenotiek sadarbības starp dalību valstīm eh, vai tā samazinās. Izglītības sistēmas darbojas izolēti. Šādā gadījumā ekonomika no malas izskatās jauki, bet tas nozīmē, ka situācija tomēr ilgspējīga nav. Šī scenārija kontekstā ir atbilstība ne, nepietiekai pol zināmai politiku opciju īstenošanai un reaktīvai šo opciju īstenošanai. Šis laidījums parādīja, kā katrs no politikas scenārijiem vai politiskas opcijas varētu būt uh, uh, saskaņojamas ar šiem scenārijiem bet te, tāpat laikā jums kā deputātiem netiek dotas nekādas instrukcijas par to, kā rīkoties. Drīzāk piedāvāta papildus informācija par to, kā jūsu šobrīd pieņemtie politikas lēmumi varētu ietekmēt e, ainu ar es izglītību. Tāpat laikā, protams, pastāv kaut kādas neskaidrības arī e, par to, ko vēlamies pasn... E, sasniegt. Jādomā, ko, vēl, ko vēlties pasniegt, sasniegt jauniešu politikas jomā, ko uzskatāt par veiksmīgu jaunatnes politiku. Un, protams, tas, e, tas ir uzdevums, kas ir jūsu kā kulta komitejas rokās. Šai pētījumā mēs piedāvājam jums zināmus instrumentus un iespēju izprast to, kā jūsu politikas ietvaros pieņemtie lēmumi var ietekmēt ēs nākotnē. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Vai ir uh, jautājumi? Jā, lūdzu. Petra, kam ir vērtīgi? Jā, es runāju ļoti atklāti un godīgi un uh, Nu, nezinu. Eh, jā, esmu būtībā apjukusi īsti nesaprotu, uz ko mērķēts šis pētījums. Jā. So maybe I can answer with the... Jā. Yeah. Viens no pētījuma mērķiem bija sniegt pārskatu par uh, to, kāda varētu būt situācija un parādīt scenārijus, kāda varētu būt nākotne un kādas politikas opcijas palīdzētu veidot šādu nākotni. Tātad miedarbības starp politiskiem lēmumiem, kas tiek pieņemti tagad un kā kā izskatītos to īstenošana. Nu, ne, gluži te, tie ir politiski ieteikumi, kas komitejai būtu jādara. So um, perhaps I can just add. Es gribēju piebilst kolēģis teiktajām, ka šie scenāriji, šis scenārija klāsts parāda uh, tādu uh, nākotnes uh, scenāriju spektru saistībā ar uh, politiskiem lēmumiem un varbūt ne viss ir skaidri definēts, bet tas, kas aiz tā stāv, varētu pie tā novest. Un ir jāizvērtē šie dažādie politikas scenāriji, balstoties uz pieņēmumiem, lietas, ko politikas veidotāji var ietekmēt, lietas, ko nevar ietekmēt, un kā tas viss kopā uh, ietekmē nākotni, kādu mēs to vēlamies veidot, un kā tas sasaucas ar iecerēto rezultātu. Mēs uh, centāmies uh, jums uh, palīdzēt saprast, kā politiku varētu pieskaņot, ņemot vērā parā, pasaules attīstību turpmākos 15-20 gados. Milānam zvērām vārds. Paldies! Vēlējos pateikties jums par paveikto darbu un par to, ka jūs mūs iepazīstināt ar savu pētījumu rezultātiem šajā ziņojumā par runājot par pieju Eh, izglītības politikai. Eh, jā, patiešām eh, pa, sabiedrībā pastāv riski un tiešām ir grūti paredzēt, kāda būs attīstība, tai skaitā arī skolu politikas jomā. Un šo šobrīd arī pastāv liels atšķirības uh, starp labējiem un kreisiem spēkiem uh, skolu politikas ievirzes jomā ir uh, dažādas pieejas un. Un jautājums ir tāds, vai tie, kas īsteno skolu politiku, izglītības politiku, tiešām ņem vērā atbilstoši sabiedrības prasības un uh, sabiedrības attīstības virzienu. Un Uh, oficiālai izglītībai samazinās ietekme un sa palielinās neformālās izglītības nozīme, un mēs uh, tie, kam, kam ir bērni, mazbērni, to redzam ikdienā. Skola kļūst ar vien vairāk par papildu izglītības iestādi. Uh, un uh, atbilstoši arī politikas veidotājiem lēmumu pieņēmējiem nākotnē būtu uz šo situāciju jārēķē. Un uh, uh, šīs pārmaiņas ietekmē skolu sistēmu un visvairāk tas uh, skar tieši tās sistēmas, kuras nav ņēmušas vērā sabiedrības prasības un vajadzības. Un uh, un tādēļ būtu jāpalīdz eh, īstenot eh, politikā arī tajās valstīs, kur rezultāti nav tik pozitīvi. Priekšsēdētāja, nu, varbūt ir kādi jautājumi tieši par eh, pētījuma saturu. Andersons kundze, nē, Frankovska kungs. Paldies par šo prezentāciju. Man ir jautājums. Mūsu komiteja ir vairāk kārt aicinājusi īstenot uh, mediju izglītību, mediju pratību skolās. Vai jūsuprāt uh, šādiem priekšmetiem būtu jābūt obligātiem visās izglītības pakāpēs? Avez-vous, euh, Florsies? The short answer. Jā, uh, nu, mans uh, viedoklis uh, ir uh, cits, bet uh, šie jautājumi nebija ņemti vērā pētījuma kontekstā, bet mana atbilde ir jā. Thank you very much for, for... Paldies par šo pētījumu. Man ir jautājums par pētījumu kā tādu. Es arī e, ne īsti saprotu, ko šis pētījums vēlas mums e, pateikt. Nu, protams, būs varbūt skaidrāk, kad izlasīsim šo ziņojumu. Tātad jūs analizējat šos e, scenārijus un tad jautājums, vai šīs politikas opcijas būtu jāizteno tad, kad jā, scenārijs realizēs vai arī otrādi jo mm, mēs kā komiteja varētu drīzāk ietekmēt politiku, nevis visu šo rezultātu, kad būs augstas kājas Eiropai vai vēl šajos citos scenārijos. Tā tad eh, jūs eh, vēršaties pie mums, lai, teiksim, saskaņotā Eiropā mums būtu uh, tādi eh, uz studentiem orientēti eh, izaugsmes ceļi, digitalizācija tikt izmantot un tā tālāk, vai tā jūs to esat iecerējuši? Šo scenāriju, nu, pamatā ir doma ne jau tāda, ka mums būtu kāds vēlamais scenārijs, bet mēs jums vēlamies mēs eh, sniegt jums pārskatu par izglītības rezultātiem, uh, lai jūs varētu pieņemt lēmumu. Tā tad mums ir uh, tādi uzskaitītie scenāriji, kādā nākotnē mēs varētu nonākt, gan izglītības jomā, gan ņemot vērā tehnoloģijas attīstību. Un tā bija ļoti īsa prezentācija. Mēs nevarējām visu ļoti detalizēti un struktūrēti izstāstīt par šiem scenārijiem un to attīstību, bet uh, ir uh, runa par to, kuri šie faktori saskana ar citiem faktoriem, gan izglītības, gan nodarbinātības jomā, un tad ir šie dažādie scenāriji, un tāpat laikā arī uh, politiskās izvēles, ko mēs izvērtējam. Un, teiksim, uh, jāpieņem tādu lēmumu, vai, tas, vai rezultāts būs veiksmīgs attiecībā uz rezultātu, finansējumu, un vai mēs nonāksim uh, nevis pie saskaņots Eiropas, bet Eiropas ar augstām kājām. Tātad, lai gūtu, galvenais ir kā gūt uh, panākumus, mēs jau nezinām, kas īsti notiks pēc 15 gadiem, bet kas mums būtu jādara, lai uh, šo politiku uh, veiksmīgi īstenot, teiksim, vai izglītības uh, speciālistiem būtu jāsadarbojas ar uh, Eh, tiem, kas eh, strādā darba tirgus jautājumu risināšanā. Tātad jautājums, kas notiks tad, ja mēs šādu politisko izvēli šobrīd īstenosim, kā tas ietekmēs nākotni. Šie pieņēmumi ir tādi, nu, ja mēs vēlamies inkluzīvu digitālo apmācību, ko mēs ar to saprotam, teiksim, vai mums ir resursi un ir izveidota uh, mācību infrastruktūru, nodrošināt apmācību, un tad tiek sasniegts rezultāts, un kādi e, riski rodas, ja šādu pieeja īsteno. Tad skolā varbūt būs mazāk skolotāju, tad varbūt būs mazāks izmaksas, bet vai tas ir labi un tā tālāk. That, think... Es e, gribēju papildināt. Tātad jautājums, kā izmantot šo pētījumu. Jums ir pieejami skaitļi. Tātad jūs varat iziet no vēlamās politiskās izvēles un pēc tam paskatīties, kā tas uh, izskatīsies, kā visi šie spēki uh, darbosies, uh, mija darbosies, kam jāpievērš uzmanība, ja tiek izdarīta šāda politiska izvēle, protams, saistībā ar to, kādu rezultātu vēlaties sasniegt, bet var izsākt arī no otra gala vispirms izvēlēties rezultātu, kuru vēlaties sasniegt, un pēc tam noskaidrot, kurām politiskām izvēlēm būtu jādod priekšroka un kur būtu jāizdara lielāki ieguldījumi. Um, fact... Okskundz, par spīti tam, ka jūs uh, teicāt, ka šie scenāriji it kā neitrāli, vienkārši uzskaitīti, bet nu tomēr kuru jūs mums ieteiktu? Uh, nu, šie virsraksti, nu, atbildē būtu jābūt saskaņotai Eiropai, jo pretējā gadījumā tas viss tā diezgan aizvainojoši, fragmentācija, augsts kājas un tā tālāk, nu, būtībā pieeja nav taisnīga. Jūs jau esat lēmumu iepriekš pieņēmuši par to, kādā virzienā mums būtu jāiet. Tātad tā ir uh, saskaņota vai federāla Eiropa vai, teiksim, strausa Eiropa, nu, uh, sadarbība starp dalību valstīm samazinās, izglītības un darba tirgus jautājumi tiek risināti izolācijā. Bet varbūt tas norāda, ka ir ļoti spēcīgas nacionālās valstis, kas zina, ko uh, Eh, vēlētāji no viņiem sagaida, ir demokrātiskā atbildība, kādēļ, eh, teiksim, tā, šī izolācija tiek uzskaitīta par kaut ko negatīvu, bet varbūt demokrātija nacionālā valstī ir eh, spēcīga. Un, uh, nu, šī pieeja nav neitrāla, ir tāds viens ļoti labs un Eh, jauks scenārijs, un trīs pārējie tādi negatīvi un drūmi. Nu, aizmirstiet, ka es esmu Brexitā, par Brexitu un no, no Britiete. Atbilde. Nu, varbūt jūs pārāk tālu iedziļināties eh, nu, šajos it kā risinājumos. Es gribu atbildēt, ka šis pētījums simtprocentīgi ir veikts uh, objektīvi, neitrāli. Mēs vēlamies, lai šie secinājumi būtu neitrāli. Tos var kritizēt, protams, pieņemam, ka var kritizēt šo scenāriju nosaukumus, esam gatavi apspriest, kā citādi tos nosaukt, bet eh, mēs esam neitrāli. Vai ir kādi citi jautājumi? Andersons kundze. Vispirms liels paldies par prezentāciju, bet jāsaka, ka diezgan daudzi komitejas locekļi šeit sēž un īsti nesaprot, ko mums vēlējās ar šo pētījumu pateikt, un mani īpaši sakaitinājušies četri scenāriji, kas šeit tiek piedāvāti, un man rodas jautājums tātad šo scenāriju scenāriju nosaukumi, ko jūs ar to saprotat, teiksim, fragmentēta Eiropa, ko tas nozīmē jums, un kad es visu to lasu, fragmentēta Eiropā, viss tātad pieaug bezdarbs, izglītības līmenis pasliktinās, nu kāds tad secinājums tiek izdarīts, ka Eiropas Savienība mana, manuprāt, nepastāv jau nemaz vēl tik ilgi, un tad jā, jāsaka, Eiropas Savienība vēl nav kļuvusi par uh, supervalsti, tā nav vēl pilnībā apvienojusies, un uh, mēs uh, nevaram teikt, ka visās dalība valstīs pie, pieaug bezdarbs samazinās IKP. Tā jau tas nav šobrīd. Uh, un man nav īsti skaidrs par šiem četriem uh, nosaukumiem, scenārijiem, ko īsti tās nozīmē, kādi ir pamatpunkti, kā tas viss izskatīsies, un tālāk šie uh, secinājumi par rādītājiem, kādēļ, teiksim, šajā scenārijā tas pieaug, un tikai šajā scenārijā tas ietilpst, un ne citā man nav skaidrs. Paldies! Es gribēju arī norādīt uz šā pētījuma nosaukumu. Šeit nav runa par retrospektīvu pētījumu, par uh, dalību ar uh, valstu pagātni, bet gan par pašreizējo situāciju un nākotnes izredzēm. Tātad es saprotu, ka jūs esat uh, izskatījuši vairākus, idealizējuši vairākus scenārijus par nākotnes attīstību, balstoties uz datiem, uh, Eh, kas ir izmantots šajā pētījumā. Varbūt jūs vēlatos kaut ko par to teikt. So in, in terms of the uh, how we... Nu, par to, kā mēs nonācām pie šiem četriem scenārijiem. Mēs sākam ar 28 uh, faktoriem par izglītību, ņemot vērā dažādus ekonomiskos faktorus, balstoties uz pieejamo literatūru, uh, Mēs piesaistījām eksperts, lai noteiktu, kuri faktori vairāk viens otru ietekmē, un tad uh, ap, uh, veicām aprēķins, lai noteiktu, kuri no šiem faktoriem ir uh, tādi, kam ir vislielākā ietekme, un tad veicām uh, modelēšanu, prognozes, kā tas notiks, kādas ir šī miedarbība un tad mēs izmantojām datoru uh, programmas, lai veiktu analīzi, tā kā šeit viss ir uh, konsekventi analizēts, balstoties uz ekspertu ieteikumiem, bet uh, mēs izvēlējāmies interesantākos scenārijus, lai izvēlētu politi izlēmt par politikas uh, uh izvēlēm, politiskām izvēlēm. Nu, mūs būtībā interesē, kas notiks ar sievietēm darba vietās, kas notiks ar jauniešiem. Un katrā, tātad šajā galvenajā ziņojumā katrs scenārijs ir aprakstīts uh, vienu lapusi eh, garā dokumentā, vēl ir pielikumi arī dzan, lai varētu analizēt dažādus svarīgus faktorus, kādēļ mēs to visu prezentējam tā ļoti īsi un lakoniski un, eh, nu, Eh, šeit visu uzmanību tiek pievērsta nosaukumiem, bet mēs veicam padziļinātu analīzi par izglītības politikas ietekmi, par galveniem svarīgiem faktoriem, kas būtu jāņem vērā un jāizvērtē. Ok, thank you very much. Uh, I don't see. Paldies. Labi, citu jautājumu vairs nav. Tomēr, Andersens, kundze, lūdzu. Ļoti atvainojos, bet mans jautājums neatbildēja ar vienu nesaprotu, tātad, kas ir jāsaprot ar modeli fragmentētā Eiropa, lai lūdzu varētu kāds to paskaidrot. Un tāpat arī ietekme šajā modelī, ja, ko sauc, kas arī tā nebūtu fragmentētā Eiropā. Saukt šie tiešām ietekmi, tas nekur neparādās, skaidrs nav parakst, aprakstīts. Nav jau tā, ka visās Eiropas valstīs samazinātos bezdarbs arī jau tajā brīdī, kad uh, Eiropas Savienība vispār nevēl nodibināt. Tā kā šādi uzstādījumi secinājumi, manuprāt, ir ne, nepamatoti. Vai kāds to varētu paskaidrot? Par šo pirmkārt eh, fragmentāciju kā apzīmētāju, mēs to saprotam sociāli fragmentēta Eiropa. Ceru, ka tas atbild uz jūsu jautājumu. Nu, jā, es vēl varētu piebilst. Tiešām mēs šeit runājam par Eiropas mērogu un uh, šo Eiropas līmeni. Ir, protams, veikt arī individuālie pētījumi atsevišķās valstīs, uh, kā zināmi scenāriji mm, atšķirīgi varētu attīstīties atšķirīgās valstīs. Bet paši scenāriji tomēr jau pasaka to, ko mēs vēlamies. Tad, tad skaidri pateikt, tā, ka piram ir eh, bezdarba pieaugums uzreiz nozīmē, ka visur un vienādi tas tā notiks. Tas, protams, tā nebūs. Ir ļoti svarīgs jāņem vērā arī personu pārvietošanās starp dalībvalstīm, eh, absolūties skaitļi, tehnoloģiju attīstība, tehnoloģiju izplatība dažādās Eiropas vietās. Un mēs norādām, ka, protams, būs zināmas atšķirības starp valstīm, neizbēgami. Šis pētījums, protams, ļoti sarežģīts to īstenot tiešām Eiropas mērogā, lai nu, noteiktu, kas ir pārbaudāms, kas ir neskaidrs, un ja vēl tad pieliekam tam kādu individuālās valsts līmeni, tas ir pārāk sarežģīti, lai tiešām spētu atbildēt šāds jautājums jebkādā jākvilnā veidā. Tad, ja mēs koncentrējamies uz Eiropas vidējo rādītāju. Tātad vidējais rādītājs, kas, protams, katrā valstī var izpausties atšķirīgi. Un, protams, ka dažās valstīs arī varbūt arī dažs joms tomēr izpaudīsies savādāk un tomēr būs labāk rādītāji. Nīnas kungs. Un es vēlos norādīt, tad arī 47. Mm, lapspusē īstenībā ir atbildēti jautājumi, tā arī 61. lapsē, kas ir nozīmēta arī šī apvienotā Eiropa. Nu, tur ir daudz šies jautājums. Uh, Eh, labāk izklāstīts. Julie Ward. Paldies ekspertiem, ka ieradāties. Paldies, ka tiešām arī jūs eh, piesaistījāt. Jebkurš, kurš strādājis universitātē, zinās, ka jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un ļoti uh, <clears throat> kritiskiem pašiem par savu darbu un jāspēj arī to aizstāvēt. Un jūs to šodien arī darāt. Es nāku savukārt no biznesa vides, Un es saprotu, ka biznesam parasti ir jāizstrādā dažādi attīstības scenāriji, lai varētu būt gatavi dažādi negaidītiem pavērsieniem nākotnē, ja saskaraties dažādiem šķēršļiem vai, ja, piemēram, trūkst zinām resursu. Tādēļ man interesē, vai tiešām šo varētu jau arī pārvērst pat par biznesa modeli, lai mēs būtu pārliecināti, ka mums pietiekami daudz resursu, uh, attīstību vēršam pareizā virzienā, apzināmies demografiskās izmaiņas un digitālās pārmaiņas. Tā kā faktiski man visvairāk interesē tieši tas. Es domāju, ka vairākais, lielākais varam šeit novērtējam jūsu darbu. Nu, tā kā mēs runājam par Eiropas saimnību, tad mums jānāk par Eiropas līmeni jau, Eiropas mērogu. Tā kā es kā Eiropieti to novērtēju. Man ir vēl gan cits jautājums. Digitālās eh, lietas pats par sevi, nu, tur ir jāsaka daudz kas pozitīvs, bet arī riski. Un cilvēkiem, kuriem jāgūst jaunas prasmes, ir profesionāli, vai varētu runāt par kādu rīcību politiku vai ap stratēģiju, ko varētu piemērot jebkurai demokrātiskai grupai. Uh, E, kura saskaras ar bezdarbu, nepietiekamu nodarbinātību, ar mākslīgā intelektā realitāti, robotizāciju. Vai jums ir arī, arī konkrēti scenāriji tieši ņemot vērā šādus aspektus par jauno prasmju apguvi, vai ļauds tiešām zina, kā var arī izmantot kvalitatīvi savu laiku, vai viņi jau ir pensijā, vai arī vēl tikai daļai nodarbināti? nu, mūsu izglītības iespējas, kas ar to iet kopā. Vai jūs esat par to domājuši? Iepriekšējā sasaukumā mēs ļoti daudz par to runājām. Man liekas, daudz nesaprot, par ko vispār stāsts. Bet Šefildas eh, universitātē es zinu, ka šis jautājums ir ļoti jau nopietni aktualizēts, un viņi to pēta, un es vēlētos arī tam pievērst citi, un arī parlamentu dažādās komitejās tam pievērst uzmanību. <laughs> Appa- away from the microphone. Apparently that was all going a bit. Nu, tur, protams, bija nedaudz tulkojums, uh, tulkotājiem problēma dzirdēt, jo austiņas veidoja uh, akustisko cilpu. Labi, tātad no manas puses šāda piezīme. Ir D pielikums ar konkrētiem uzskaitījumiem, tad case studies. Uh, uh, precīzi jau izpētīta scenārija un konkrētie piemēri. Un pirms mēs sakām uh, kritisku vērtējumu uh, pašu pētījumu, mēs aicinātu jūs rūpīgi izpē, ie, iepazīties, jo 15 minūtēs jūs nevarat sagaidīt, ka jūs dzirdēsiet pilnīgi visu. Bet jums ir iespēja to padzināt, izlasīt un iepazīties, un droši vien tas sniegs arī atbildes uz jūsu jautājumiem. Atbildot jūsu jautājumiem, šīs pētījuma ietvaros neesam pievēršušies šādiem jautājumiem, bet esam gatavi nākotnē tam pievērsties, domāt tieši par vispārēju izglītību skolās, nevis varbūt par mūža izglītību. Nu, vismaz ne šī pētījuma ietvaros, par to nav domāts īstā. Vai vēl kādi jautājumi? Nav. Labi, tad aicinātu visus tiešām ļoti rūpīgi izpētīt šo pētījumu, un, ja būtu vēl kādi papildus jautājumi, domāju, jūs varat arī sazināties ar mūsu politikas departamentu. Paldies jums par darbu! Un esam gūši vielu pārdomām par iespējamiem arī scenārijiem. Un, nu, pēdējā sakot, tie tikai scenāriji, protams, jūs nevarat arī tur Eh, tālāk strādāt. Ja mums būtu jautājums arī sagatavot vadlīnijas, nu, tas būtu nākamais solis. Um, bet, nu, kādā ziņā šie politiskie lēmumi ir jāpieņem mums pašiem. Tālāk, nākamais pētījums, ar ko iepazīstināmies šodien, ir arī par kultūru un radošo uh, sadaļu, par to, kā mēs varam arī mm, to izmantot savā darbā. Uzklausīsim Klementīnu Dubofu un arī tāpat ar Donatas Počījus kundzi Lūdzu, vecums. Thank you very much, Chair. Good afternoon. Paldies, labdien! Uzreiz atgādināšu šī pētījuma mērķus. Pirmkārt, mums bija uzdevums attīstīt tādus gan uh, vēlamos, gan nevēlamos scenārijus, par kuriem runās arī vēlāk mani kolēģi, un arī atpazīt dažādu veidu tendences kultūras radošajās nozarēs un arī atpazīt konkrētās rīcība politikas um, scenārijus attiecīgi šajās nozarēs. Tālāk mēs runāsim arī par juridisko ietvaru uh, un vispēcot runāsim arī konkrētām rekomendācijām Eiropas parlamentam. Tātad e, galvenais, ko es tiešām vēlēšos jums izklāstīt, ir šie dažādie scenāriji un rekomendācijas. Bet jāņem vērā, protams, arī attiecīgi šī vide, e, ko esam ņēmuši vērā, arī pētnieciskās literatūras apskats, izmantojot arī mūsu pētnieciskos tīklus. Un tāpat arī stāstīšu par tādu jauninājumu, ko esam iekļāvuši arī kultūras un rādošās nozarēs. Uh, Nu, varbūt ne visiem tā būs tāda jaunājums, jo arī īstenībā ir jau valsts, kas ir šādu analīzi paši veikušas. Nu, lūk, tas tā ievadam. Un tālāk vārds um, Donatam, uh, lai viņš iepazīstinātu ar šiem scenārijiem, kurus, protams, nu, pilnībā nevarēsim izklāstīt, bet aicināšu jūs arī izpētīt un izlasīt šo pētījumu. Paldies, labdien! Nu, kā mēs nonācām pie zināmiem scenārijiem? Pirmkārt, nu, literatūras pārskats, to veids Klementīna un citi kolēģi. Ņemot vērā jau, protams, aprakstu pētniecībā, un mēs, nu, skat, izstrādājam savu pētījumu, un tātad mūsu darba metode bija šāda. Mēs apkopojam atbildes no nozares pārstāvjiem, asociācijām, iesaistītām pusēm, uh, kas aktīvi darbojas nozarēs. Un tālāk mēs apkopojam kopā jau eh, šīs visas atbildes, organizējam darba semināru, lai izskatītu šos jau mūsu piedāvātos scenārijus, par tiem arī diskutētu un galu galā par tiem nobalsot. Līdz to eh, mēs izstrādājam punktu sistēmu, kas mums ļāva arī katru scenāriju novērtēt kā ticamu vai mazāk ticamu. Tātad vēlamie un nevēlamie arī scenāriji. Vēlamie scenāriji, nu, tie tieši tā vēlamie, un tad ir nevēlamie. Un um, vēlēšos arī jums tieši vairāk pārnāt šo jautājumu par kultūru daudzveidību. Un varbūt tas neatspūgļos tik daudz um, šeit slaidos, bet uh, es tiešām vēlētos uzsvērt šos jautājumus, kas var atstāt vislielāko ietekmi par kultūru daudzveidību. Uh, Nu, viens no scenārijiem, kas skaidri parādās, ir tas, ka uh, kultūras daudzveidībā dažādie scenāriji būs ļoti svarīgi tādā ziņā, vai mēs ņemsim pamatiedzīvotāju uh, instīvas vērā. Un domāju tieši, kāda varētu būt arī daudz izaicinājumu, ētiskie jautājumi, datu aizsardzība, uh, kultūra daudzveidība. Tālāk darba tirgus. Nu, viens no vēlamajiem uh, Eh, scenārijiem ir tiešām nodrošināt šo mobilitāti starp valstīm, lai arī profesionāli darbinieki arvien aktīvāk varētu izmantot mobilitātes iespējas. Savukārt nevēlamais scenārijs ir tāds, ka radošās industrijas eh, nu, nonāk nelabvēlīgās ekonomiskās sociālos apstākļos. Uh, Tālāk par prasmēm un izglītību. Vēlamais scenārijs ir tāds, ka eh, kultūras un radošās nozares eh, nodrošina savas augstās pozīcijas sabiedrībā un eh, iet līdz laika garām. Un, nu, maz ticams ir scenārijs, bet kam nākotnē varētu būt savukārt lielāka ietekme. Uh, varētu būt tāds, ka tātad, ja trūks finansējumi, ja trūks profesionālās attīstības iespējas, ja trūks tātad attīstības iespējas, nu tad eh, profesionāļi eh, atstāja šo nozari. Tālāk mēs skatāmies finanšu ilgspējībā. Par to bija ļoti aktīvas diskusijas starp ekspertiem konsultāciju laikā. Vēlamais scenārijs, nu, mēs vēlētos sagaidot, lai kultūras un radošās nozars uh, kopumā Eiropā būtu konkurētspējīgas. Mums tomēr satrauc, ka kultūras un radošā industrija nozars spēja arī, protams, mm, ātri pielāgoties un ir inovatīvs. Bet tālāk skatāmies uz vidi. Vēlamais variants arī šeit ir, ka nozars ņem vērā individuālās vajadzības un sociālā uh, sabiedrības pārmaiņas, bet vienlaiks jums jāapzinās arī, kāda veida ir dažāda veida ietekme uz vidi. Um, un te varbūt arī negatīva ietekme uz vidi. Un vēl daudzveidība un iekļaujošā sabiedrība – Mēs eh, vēlamies, tad redzam, ka kultūras radošās nozares ir iekļaujošās sabiedrības daļa, bet ņemot vērā demografiskās pārmaiņas, tomēr ir arī ierobežota līdzdalība uh, dažādām sabiedrības grupām. Līdz ar tā piekļuvi šai nozarei būs tomēr ierobežota lauku teritorijās, piemēram. Un visbeidzot, mēs skatījām arī ietekme uz Eiropas demokrātiju. Un vēlamais scenārijā mēs redzam, ka nu, šī mūsu nozare varētu veicināt uh, savstarpēju vērtības, kā piemēram demokrātija, cilvēktiesības un vārdu brīvību, bet nevēlamais scenārijs ir tomēr, ka parādās arī cenzor, cenzūra un ierobežojumi. Un tālāk par rekomendācijām katrā no šīm sešām darbības jomām mēs sagatavojam rekomendācijas, un lūk, tās atspoguļo šādi, arī kā rekomendācijas tieši jau parlamentam un kultūras komitejai, sākot ar kultūras daudzveidību. Mēs tiešām vēlamies, lai ar jums runātu, ka ir nepieciešams skaidri daudzveidības kritēriji, lai nodrošinātu arī, piemēram, to uh, pārstāvniecību konkurētspējas rīcību politikā, veicinot arī, piemēram, valodu daudzveidības lietošanu, attīstot mākslīgo intelektu, uh, un arī īstenotu uzraudzību, kā tiek piemērota audiovizuāla mēdīju direktīva un nodrošinot arī kultūras daudzveidību. Darba tirgū mēs vēlamies tiešām skatīties precīzāk uz tādiem netradicionāliem un nodarbinātības veidiem. Īpaši kāds ir izmaiņas darba tirgū, vai tiek nodrošināta sociālā darba aizsardzība un sociālās garantijas Te būtu ciešāk jāsadarbojas arī ar Nodarbinātības lietu komiteju, savukārt par prasmēm un izglītību, un nu, skatot uz nākotni. Ir nepieciešams tiešām elastīga mācība, iespēja, izglītības iespējas, un ir jāpiedāvā arī mūža izglītība prasmi apkuvēja, kurā iekļauj arī radošo elementu komponenti. Tālāk skatot šo STEM, eh, izglītība, tehnoloģijas un attiecīgi citas lietas, eh, kas ir kopā, tātad dabas zinātne īpaši arī sasaiste. Un radošuma prasme apguve. Tātad arī, kā mēs saprotam, kultūras prasmes, eh, radošuma prasmes, kas ļauj arī katram individam izpausties un arī attīstīt radošo domāšanu. Tālāk par ilgspējību domājot gan par finanšu, gan arī ekonomikas ilgspējību, tīri no arī ekonomikas analīzes skatpunktā, un tāpat arī, kas attiecas uz vidi. Nu, tīri finansu vidas aspektā ir jānodrošina tāda drošāka vidē. Vai nu tur arī peļņas organizācijas, bezpeļņas organizācijas, tur neizblēgami ar vien būs svarīgi tomēr arī valsts, ja publiskā finansējuma daļa atbalsts, un tāpēc mēs arī rosinām arī sniegt šāds inicitīvas tieši, lai veicinātu vidē draudzīgu uh, uzņēmējdarbību, un kas droši vien jāskata kopā arī nodarbinātības komiteju. Tālāk par daudzveidību un iekļaujošo elementu. Mēs novērtējam, pirmkārt, jau kultūras un radošās industrijas pašas par sevi parasti ir ļoti daudzveidīgas, um, bet ļoti svarīgi, ka viņi apņems arī nu, šādu saistību mehānismus, lai veicinātu arī šādu daudzveidību turpmāk un nodrošinātu iespējami plašāku piekļuvi kultūras produktiem. Un tālāk par uh, <clears throat> mākslas un radošumu lomu demokrātijā. Skatot arī Eiropas padomus indikātoru ietvaru par kultūru un demokrātiju, par arī vārdu brīvību, lai finansētu arī pilsoņu pašu virzītos projektus un arī nodrošinātu skaitu tādu dalītos narratīvus caur kultūru. Tādēļ mēs runājam par konkrētām rekomendācijām, konkrētām programmu un iniciatīvām, kas jau daļai darbojas, un kuras arī nākotnē aicinātu turpināt, un domām arī par iespējām, piemēram, citiem jaunājumiem. Tātad radošā Eiropa, tā ir pamatprogramma, kas spēj nodrošināt atbalstu arī radošai nozarei Eiropā, ļoti svarīgi saglabāt finansējumu, vismaz līdzinā apjomā. Tālāk ir ļoti skaidra pārvaldība caur Eiropas stratēģiju. Uh, arī kā, kā kultūra politika, ārpolitika. Un um, nodrošinot arī radošās kultūras uh, nozars garantiju instrumentu, tālāk apvārsnes Eiropa, kas būs kā jauna programma, kas spēja nodrošināt arī jau pētniecību un jaunu inovāciju arī kultūras un radošā nozarēs. Tālāk runāt par uh, zināšanu un informācijas kom, kopienu veidošanu. Uh, kas būs jauna programma, kas sāks darbību 20. gadā, un mēs arī ierosinātu runāt jau par sagrošanas darbībām, un tad droši vien kultūras komiteja varētu ļoti aktīvi strādāt tieši par sociālajiem inovāciju projektiem. Tas, manuprāt, ļoti veicinātu šos Eiropas narratīvu izplatību. Nu, un tādēļ kopsavilkums ir šāds. Kā arī atgādinājums, mēs vēlamies uzsvērt, Radošums būs izšķiroši svarīgs, lai nodrošinātu pārēju un pielāgošanos digitalizācijas sabiedrības laikmetā. Un tāds veiksmīgs eh, kultūras un radošo industriju ieguldījums demokrātijā ir tieši, lai nodrošinātu atvērts un iekļaujošs sabiedrības demografisko pārmaiņu kontekstā. Un tāpat arī kultūra un radošās industrijas spēja nodrošināt uh, šo iedvesmojošo lomu, kas mums tieši būtu arī jādara, lai cīnītos arī pret klimatu pārmaiņām. Paldies! Liels paldies, un tagad varam uzdot jautājumus. Madame Faron. Parēns kundze, paldies! Paldies par šo pētījumu, ļoti interesanti. Neliela detaļa par daudzveidību runājot. Būtu ļoti jauki, ja mēs varētu saņemt arī tulkojumu šim ziņojumam, nu, tā lai to varētu pilnībā izprast arī nu, citi, ne tikai anglofoni. Viena lieta, ko varbūt vēl varētu piemetināt, ko nepamanīju jūsu šajās visos grafikos, bija jautājums, kas saistīts uz Eiropas kultūras ietekme uz teritoriju ārpus Eiropas, uz pasauli. Un te runāja gan par tādu intelektuālu ietekmi, gan arī par tādu ekonomiskas rakstura ietekmi. Jo mums jau kādu brīdi ir bijušas vienmēr šādas um, diskusijas par nodokļiem, par um, gapu un tā tālāk. Un, Un, nu, šāda tēma varētu būt aktuāla, jo šī varētu būt tāda ārējā dimensija, kas eh, šķiet jūsu pētījumā neparādījās. Bet tā varētu arī parādīties šajās kopējās vadlīnijās, vai ne tā? Atbildiešu tomēr angliski. iespējams, ka šī dimensija neparādās tik lielā mērā, kā mēs to vēlētos šais rekomendācijās, bet e, šie konkrētie jautājumi ziņojumā pašā parādās pārsvarā tajā vietā, kur runājam par pašreizējo situāciju. Te ir vesela sadaļa par starptautiskošanu, jeb internacionalizāciju, piemēram, tehnoloģiju jomā, un tie ir jautājumi, kas iet pāri robežām, tie visi ir šajā ziņojumā iestrādāti. Uh, Un to mēs arī domājam ar šo kultūras eh, kritēriju pievienošanu tā ārpolitikā, bet, nu jā, varbūt tā eh, iespējams vēl to mm, iestrādāt tā, ka tas varētu šķiet. Tas ir 46. ziņojuma lapā par to runāts. Tur ir runāts par šiem starptautiskošanas jautājumiem detalizētāk. Ruiz Devēzes kungs lūdzu. Vielen danke, Herr Prezident. Lielas paldies, priekšsādātāji. Paldies par šo prezentāciju, ļoti interesanti. Un jūs daļēji aptverāt arī šo sarežģīto jautājumu par eh, plašiņas līdzekļu brīvību, izglītības un kultūras jomu. Un te nu gribēju vaicāt, vai būtu iespējams varbūt šīs rekomendācijas padarīt pat specifiskākas Mēs sastopamies šeit ar diviem atšķirī, divām atšķirīgām parādībām. No vienas puses cenšamies it kā apstādināt radīšanas un, iz, un runas brīvību atsevišķās valstīs, vai nu mums tās tagad jāsauc vārdā, bet tāpat laikā piedzīvojam arī to, ka ir visas šīs safabricētās ziņas, jeb uh, viltus ziņas, kas arī tāpat laikā, protams, ir jāskata un jāmēģina kaut kā apkarot. Uh, Un tad varbūt te ir nepieciešams iestrādīt arī šo atbildības pienākumu. Nu, lai nebūtu tā, ka kaut kādas safabricētas ziņu stāsti parādītos, varbūt jūs varētu detalizētāk par šo jomu arī tad runāt. Es saprotu, ka tas ziņojumā ir iestrādāts. Varbūt, ka jūs varat arī runāt tagad par to nedaudz specifiskāk. Paldies! Paldies par šiem komentāriem! Šis ir jautājums, kas parādās mūsu rekomendācijās par prasmēm un izglītību, un tur ir iekļauta daļa par pilsoņu informēšanu, informēšanu arī safabricēto ziņu gadījumā. Mēs šo rekomendāciju ziņojumā iekļāvām, piemēram, tādā veidā, ka sakām, lūk, ienāk lai ar pašiniciatīvas ziņojumu vai izmēģinājumu projektu, um, tā prasmju, jeb. Ja izpratnes velcināšanā un tādējādi veicinot radošo domāšanu, kritisko domāšanu, un te izmantojām piemēru par to, kas ticis panāks, piemēram, filmu industrijā, digitālajā jomā. DG Connect nāca klajā ar paziņojumu, kas varētu kalpot zināmā mērā kā nu, ied, iedvesma šeit. Jā, te varu piebilst, ka 80. lapusē rekomendācijās mēs konkrēti sasaistījām šo jautājumu ar apskatīto tēmu. Mēs rekomendējam rīkoties saskaņā ar Eiropas padomes ietvaru kultūras un demokrātijas jomā, lai pārliecinātos, ka ka tiek īstenoti pilsonības projekti saistībā ar kultūras un radošo sektoru, un te ir runāts arī par dezinformācijas eh, apkarošanas projektiem, tālākas iniciatīvas caur kultūru, kas var, protams, arī veicināt koheziju sabiedrībā. Tās ir tās pamatrekomendācijas 80. lapusē, kas tieši sasaucas ar jūsu minēto paldies. Farkovskī kungs tālāk. Sorry. W imieniu grupy APP chciałbym podziękować. Paldies. Tautas partijas vārdā vēlējos teikt paldies par piedāvāto analīzi, iepazinos ar rekomendācijām. Un man liekas, tās ir ļoti svarīgas, īpaši attiecībā uz kultūras un radošo sektoru, jeb CCS, un kā referāt, referents, kas strādā pie ziņojuma par radošo Eiropu, man ir vairāk jautājumu. Vairāk kārt jūs runājāt arī par mākslīgo intelektu, bet tas, jūsuprāt, ir drauds vai iespēja attīstībai CCS sektorā? Jo, kā mēs zinām, MVU šajā gadījumā ir noteicošie, kas darbojas šai laukā. Otrs jautājums - kādas rekomendācijas jums būtu attiecībā uz finansējumu CCS? No dažādām programmām, sākot ar Radošo Eiropu, Eiropu 2020 vai struktūru un fondiem vai investīciju fondiem varbūt pat. Paldies! Thank you. For... Paldies! Paldies par šiem novērojumiem un jautājumu. Mākslīgais intelekts, nu, mūsuprāt, ir vienlaikus gan draudz, gan iespēja. Kāpēc draudz? Tāpēc, ka tajā veidā, kā tas tiek izmantots šobrīd, um, lai vispārinātu kontekstu, tas var iet pret daudzveidību, jo redzam nereti, ka tas tiek izmantots um, vienkārši rekomendējot vienādu saturu, vienāda garuma saturu, uh, Un, protams, to var līdz ar to piedāvot tie, kam ir vairāk iespējas, savukārt, finanšu iespēju, savukārt iespēju jomā. Tas nozīmē, ka uh, radošie spēki var vairāk izprast, kas ir viņu auditorija, kā viņiem piekļūt, kā runāt ar tiem, un mākslīgo intelektu var izmantot visdažādākajās jomās. Sākot no filmu mantojuma, apgūšanas, apmācība, izglītība, atkārtot apmācību, par ko mēs arī šeit runājam, tas viss ir saistīts ar atbalsta sniegšanas sektoram konkurētspējas radīšanā, un to var izmantot, lai veidotu tādas darba komandas, kam ir dažādas kompetences visos šais sektoros, lai naktu palīgā novatorismus, piedāvātu tālākas iespējas. Mūsuprāt, iespēja ir vairāk nekā draudu. Jūs jau teicāt, ka šai sektorā galvenokārt darbojas MVU. Nu, tas varbūt zināms šķērslis gan, un es domāju, tieši tāpēc šeit zināmu lomu jāuzņems Eiropas Savienībai un jāpalīdz šiem radošās jomas MVU piekļūt izglītībai, pārapmācībai un novatorismu programmām. Tas savukārt cieši sasaistīts ar to, ko rekomendējam arī finanšu jomā. Protams, ir programma Radošā Eiropa, ir apvārsnes 2020, kas varētu būt visai pievilcīgs otrā pīlāra ietvaros, tur arī ietvert šī radošam nianse. Tāpat arī struktūra fonda nenoliedzami var būt liederīga visā Eiropā, lai atbalstītu kultūras un radošo sektoru Um, jo arvien vairāk Eiropas reģioni ietver šo sektoru viņu viedas specializācijas stratēģijās. Mēs tāpat arī ziņojumā rekomendējam veidot ciešākas saiknes ar kosme programmu un, protams, Erasmus. Es nezinu, vai par to tik sīk runāt šeit ziņojumā, tātad Erasmus, bet katrā ziņā to pieminējām, jo šī konstantā mobilitāte ir cieši saistīta ar prasmju attīstību Un te pastāv tātad saikne Erasmus. Vēl viena lieta, ko gribēju pieminēt par finansējumu programmām, ir tas, ka vēlējāmies uzsvērt arī šo sektoru garantiju instrumentu. Tas ir jauns instruments MVU finansēšanai e, šai jomā, kam tas paredzēts tādiem MVU, kam tradicionāli konvencionāli banku līdzekļi nebūtu pieejami. Uh, Tas tā tad ir tāda jauna iniciatīva, kas šobrīd sāk nest pirmos ļoti interesantos rezultātus un cerams, ka saņems atbalstu arī nākotnē Invest EU programmas ietvaros. Jā, un tā arī ir viena no rekomendācijām attiecībā uz programmiem un instrumentiem. Tātad šīs izmēģinājumu projektu un sagatavošanās darbības sociālajā kultūras jomā, tātad ļaujot sociālo un kultūras jomu sasaistīt, te nodarboties ar novitārismu kopienas līmenī. Uh, thank you. Yeah, thank you again. Liels paldies, paldies vēlreiz. Tiešām ļoti interesants uh, pētījums gribēju teikt, ka esmu piecus gadus jau šai komitejā strādājusi, un šai, tas, ko redzu šai dokumentā, tiešām ir faktiski komitejas darbs. Es atradu šeit atspoguļamies to, ko es esmu teikusi, iniciatīvas, uz ko es esmu virzījis. Piemēram, Steam ir tāda lieta, par ko turpināju vārīties visus pagājušos piecus gadus, un, manuprāt, jums ir izdevies vienkārši ļoti labi demonstrēt, cik nozīmīgu darbu mēs veicam šeit komitejā parlamentā, lai virzītu uz priekšu iniciatīvas un lai izdarītu spiedienu uz to, ka šīs iniciatīvas var tikt izstrādāts arī komisijas ietvaros. Es domāju, tas ir ļoti liederīgs deputāts īpaši jaunajiem deputātiem, jo viņi te ļoti labi var saprast to, kāda ietekme viņiem ir, ko mēs varam panākt un kas ir tas, uh, kas pēc tam atgriež pie mums, un mēs, kas atgriežamies šeit parlamentē, redzam, ka šai dokumenta tagad Steam parādās, bet Steam pirms tam komisija par to, par to nemaz nerunāja, pirms mana mandāta sākuma, pirms 2014. gada. Tāpēc jūs ļoti labi, manuprāt, demonstrējat, kā šie punkti savēlkas kopā starp dažādām iestādēm. Un tas nav maznozīmīgi, jo ļoti daudz nesaprot, kā tas process virzās uz priekšu. Kas ir tas darbs, kas notiek šeit parlamentā? Ir viens otrs, kas nezina, ka viņš strādā, jo tomēr tur rokās arī zināmu varu, bet jūsu dokuments, manuprāt, manuprāt, to lieliski parāda, tāpēc paldies vēlreiz. Bantings kundz lūdzu. Es atsaucos šeit uz 78. lapusi. Jūs te runājat par to, ka radošajā darbiniekā, darošajā sektorā pārsvarā darbojas ne tikai uzņēmumi, bet arī ļoti daudz pašnodarbināto līguma darbinieku, kas strādā no projektu uz projektu. Un tā patiešām ir ļoti realistiska uh, aina. Vismaz Lielbritānijā šajā sektorā esmu strādājis dažo, dažādos līmeņos, uzņēmos, lielos, mazos, esmu bijis līguma darbinieks jeb freelancers. Un te gribu vaicāt, vai ir kaut kas, ko jūs varat darīt, pamatoties uz konstatēto, kā eh, tomēr veidot šos uzņēmumus, jo veiksmīgākās sistēmas, kuras esmu darbojusies, ir tās, kur šie uzņēmumi tomēr ir nedaudz lielāki, nevis cīnās par katru kapeiku no viena projekta uz otru, līdz ar to ir drusku vairāk drošības, mazliet mazāk stresa, nu, varbūt ne tā pilnībā, manuprāt, tas ir tāds veselīgāks un cilvēcīgāks veids, kā uz to visu paskatīties, jo ja uz katrs būs uztraucies par eh, ikvienu nākamo līgumu, tas ilgs tikai tikai trīs mēneši, tad, protams, viņi nebūs nu, tajā pašā radošākajā potenciāla mm, virsotnē, kā tas būtu, ja viņiem tomēr būtu nedaudz drošības. Tātad, vai tad jūs redzat kaut kāds iespējas, kā veicināt nedaudz vairāk tādu uzņēmumu veidošanos un tad drošības radīšanu šajā jomā strādājošiem? Paldies vēlreiz par šo ziņojumu, par šo pētījumu. Jā, tas, ko mēs konstatējam sektorā, ka zināmā mērā šeit trūks tiešām tāda vidējā slāņa attiecībā uz uzņēmumu apmēriem. Jā, Un te varu pilnībā parakstīties arī zem tā, ko jūs teicāt, vēl var tikai piemetināt, ka ir ārkārtīgi svarīgi šādiem maziem uh, unikālajiem eh, uzņēmumiem, jeb pat līgumdarbiniekiem mm, augt apvienojot spēkus, un tāpēc tas tik svarīgi veidot šo vietējo lokālu pieejamo palīdzību, lai tie cilvēki, kas šādi izolēti strādā, varētu tāpat laikā saņemt kaut kādus kopējus pakalpojumus, kaut kādos ķekaros, klasteros, kaut kādās līdzdarbības telpās, mm, lai tad var veidot pat kooperatīvas, un sektors šai ziņā ir bijis visai novatorisks, ir tiešām tiešām šeit izveidotas dažādas jaunas darba metodes, ieradumi. Un sektora raksturojums, protams, ir tāds, ka ir viens otrs uzņēmums, kas ir maz, ka viņi nevar izaugt par kaut kādiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Nu tā tas nevar notikt, jo šis radošums ir vietējā līmenī jālolo, un te ir jāveido šis vietējais pārklājums, kas ļautu to visu atbalstīt. Paldies! Niklas Nīnes tālāk. Paldies priekšādātāji! Paldies par šo prezentāciju! Manuprāt, tā bija ļoti viegli izsakot, bet man ir neliels jautājums par vienu sasaisti no šīs prezentācijas ar pētījumu, jo, kad paskatījos uz saturu, tad es nevarēju īsti atrast šos te scenārijus, ko jūs iekļāvāt prezentācijā, respektīvi tās kategorijas, kultūras daudzveidība, darba tirgus un no tālāk, viņi šeit pašā pētījumā tik skaidri neparādās atsevišķi, vai jūs varat paskaidrot, kā tad pāriet no jūsu prezentācijas uz šo pētījumu, jo man tiešām interesē šī sadaļa, piemēram, par izglītību. Uh, Mm, ar šiem mm, cerīgajiem scenārijiem un tā tālāk. Mm, tad kā man atrast šo informāciju tālāk pētījumā? Un tad tālāk otrs jautājums tā pašā virzienā, ko, eh, kā runāja iepriekšējā runātāja, vai jūs eh, iepazināties arī ar kādiem pētījumiem, kas liecinātu par to, ka eh, tas fakts, ka ir mazāk līdzekļu, nobloķē arī zināmu radošumu un faktiski padara situāciju sarežģītāku līgumdarbiniekiem? Jā, centīšos um, varbūt izskaidrot uh, šo pirmo jautājumu daļu. Sākot no 60. Lap, lapuses, man šķiet, tiek atspoguļot scenāriji saskaņā ar šo sadali - ekonomikas joma, darba tirgus un tā tālāk. Uh, Un tad parādās arī šie gan vēlamie, gan uh, kaitējošie scenāriji, te tiek arī sīkāk paskaidrot, un viņiem visiem katram ir pievienots iespējamības indeks, respektīvi tas, kā tas saskaņā ar, eks, ar eh, ekspertu teikto, cik liela iespējamība, ka viņi varētu īstenoties dzīvē. Prezentācijā savukārt man šķiet Atsevišķos gadījumos šīs jomas varbūt tika tādas nedaudz, tika nedaudz sašaurinātas, pasniegtas tā fokusētāk, jo mēs vienkārši gribējām, lai prezentācija ir tāda lakoniska, strauja, pārliecinoša, bet sākot ar 60. lapusi šie scenāriji visi tiek apskatīti un viņi vienkārši tiek apskatīti detalizētāk. Tā kā es domāju, tā ir tā vieta, kur jūs varat censties tos atrast. Un arī kopsavilkumā 8. lapusē ir sniegta tabula ar nu, tādiem eh, šiem iespējamākiem, vairāk mazāk iespējamiem scenārijiem pa kategorijām. Nu, šī kultūras daudzveidība tur kā tāda varbūt neparādās, bet ja jūs paskatāties uz eh, šo, šī sektora lomu demokrātijā, tad jūs redzat parādās izteiksmes brīvi, varbūt vienkārši tas formulējums nedaudz atšķirīgs. Prezentācijā vienkārši centāmies to visu nu, tā nospicēt, padarīt eh, mērķiecīgāku. Uh, Paldies, vai ir vēl kāds jautājums? Nē, otrs jautājums no jums paša. Jā, pavisam īsi uz šo jūsu jautājumu otro daļu. Vai nabadzība padarījusi par radošāku personu? Nē, šāda veida kopsakarības mēs nekonstatējām. Ne tajā, tajos pētījumos, ar ko mēs iepazināmies, ne tajā, ko apspriedām ar interesētām pusēm. Bet sektora fragmentēšana savukārt ir tā, kas rada tālāku novatorismu nereti un konstatējam, ka te ļoti daudz radošu cilvēki nodarbojas arī ar dažādu citu veidu profesijām, kas nepadara viņus par radošākiem šādā gadījumā. Tas, ko mēs konstatējam, ka šis radošais darbs un darba spēks, kas to nodarbojas, eh, tāpat laikā prasa, viņiem ir vajadzīgs tāds kop, kop, sajaukums gan šīs radošās prasmes, gan arī organizatoriskas un uzņēmējdarbības prasmes. Un šī joma attīstās. Ļoti daudz iniciatīvas eh, pievērš tieši šai jomai, bet pie tā katrā ziņā joprojām tālāk ir jāstrādā, lai tādējādi šo radošanu varētu kopt un ielikt ekonomiskā traukā, tā teikt. Nu šķiet, ka vairāk jautājumu nav, vismaz šobrīd ne, tāpēc vēlreiz liels paldies par šo prezentāciju un gribētu tagad vaicāt, vai komisija ir kas sakāms uz dzirdēto. Jā, paldies! Nē, īpaši komentāru mums nav. Mēs tikai gribējām teikt, ka mums arī šis pētījums šķiet ļoti interesants. Un jā, tas šķiet atbilst visam šim kopējam ietveram, kas izveidots kultūras jomai, gan attiecībā uz 2018. gadā darba kārtību kultūrai, gan arī visas šīs prioritārās tēmas un rīcības eh, darba plānam kultūrai no 19. līdz 22. gadam, kas šobrīd tiek īstenots kopā ar dalību valstīm. Paldies! Tātad liels paldies vēlreiz! Paldies par prezentācijām, par to, ka ieradāties pie mums. Tagad ne pusstundu pārtraukums sanāksmē, jo Navračiča kungs var ierasties šeit tikai piecos, tā kā tas sākotnēji tika arī plānots. Tātad, nu, visiem ir iespēja aiziet iedzert kafiju. Thank you.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, tiem, kuri jau ir atgriezušies uh, zālē, saku, jā, es zinu, ka ir grūti saicināt uh, cilvēkus atpakaļ uz sanāksmi, ja ir bijis izsludināts pārtraukums, bet es domāju, ka neliksim uh, gaidīt komisāram vairāk kā nepieciešams. Sveicām mūsu komitejas sanāksmē komisāru Navrāšiču. Jūsu komisāra mandāts uh, tuvojas uh, noslēgumam, un tādēļ ir svarīgi uh, apmainīties viedokļiem par to, kas jau ir sasniegts un kādas ieceres uh, ir uh, attiecībā uz nākotni. Uh, un ļoti pateicamies, ka esat atradis laiku, lai pie mums atnāktu vārds jums. Liels paldies! Uh, labdien, dāmas un kungi! Vispirms gribu apsveikt jūs ar ievēlēšanu uh, šajā Eiropas uh, parlamentā. Ir ļoti svarīgi, lai notiktu Eiropas gārā un Eiropas demokrātisko procesu atjaunotne. Es gribētu šodien teikt garāku ievadu runu nekā parasti, jo, kā priekšsēdētāji nu pat norādīja, mēs tuvojamies mūsu pilnvara termiņa beigām šajā Eiropas komisijas sastāvā, un tādēļ ir labi rezumēt, izvērtēt visu piecu gadu laikā sasniegto, un tādēļ atvainojiet, ja šoreiz runāšu nedaudz ilgāk nekā parasti tas ir bijis. Ir liels gods būt atbildīgām par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu un sadarboties ar šo komiteju un palūkojoties uz uh, uh, piecu gadu sasniegumiem, Ar prieku var teikt, ka mūsu kopīgie spē, eh, centieni ir atmaksājušies. Mēs esam panākuši, ka investīcijas jaunatnē, izglītībā, eh, eh, kultūrā ir prioritāte mūsu darbībā. Tas ir ļoti svarīgi, lai veidot tādu nākotni, kur katrs var gūt uh, maksimālo no Uh, piedāvātām iespējām. Ir jāatbalsta uh, citi, mums jāsaprot, kas mums kopīgs un kas ir atšķirīgs, un visiem ir jādod iespēja veidot spēcīgu Eiropieša identitāti. Līdz 2025. gadam mūsu mērķis ir izveidot telpu, kur mācīšanās uh, ārzemēs ir norma uh, jauniešiem un universitāšu sadarbības standārts. Eiropas izglītības jomā mēs veicināsim izcilību un to pacelsim jaunā augstākā līmenī. Jau tagad pastāv daudz iespēju, nedaudz vairāk ir pagājis gads kopš 2017. gada beigās Eiropas līderi veid, aicināja izveidot šādu telpu un uh, dalību valstis ir apņēmušās pātrināt savstarpējo diplomu atzīšanu, stiprināt uh, uzņēmēju darbības un digitālās prasmes, uh, atbalstīt inkluzīvu izglītību, atbalstīt mūsu kopīgās vērtības un uh, veicināt izglītības Eiropas dimensiju ir jāpanāk, lai jaunieši runā divas, divās svešvalodās noteiktā līmenī pēc skolas beigšanas un jāatbalsta arī uh, bērnu uh, aprūpa un izglītība. Uh, mācīšanās sākas jau pašā dzīves sākumā un tā nekad nebeidzas. Mums ir jādod iespējas uh, un prasmes, lai varētu turpināt mācīties mūža garumā, domāt uh, kritiski un lai veidot cieši saiknes ar līdzpilsoņiem. Tas ir īpaši svarīgi tieši tagad, kad uh, konflikti un uh, domstarpības šķeļ mūsu sabiedrības. Mums uh, ir, diemžēl, pieeja vairāk uh, uh, sūdzēties, nevis uh, meklēt iespējas un uh, nošķirties, nevis uh, veidot jautnas saiknes. Mums ir uh, jādomā uh, par uh, sabiedrības vienotību. 2015. gadā uh, pēc uh, teroristu uzbrukumiem uh, Eiropā mēs parakstījām kopīgu paziņojumu ar izglītības ministriem, apņemoties izplatīt kopīgās vērtības izglītības kontekstā. Ir uzsāktas iniciatīvas Erasmus Plus virtuālā apmaiņa vai lomu modeļu programma, un mēs veidojam uh, kopienas sperot plašus, eh, platus soļus uz priekšu. Tikai pirms diviem mēnešiem es paziņoju eh, augstākās izglītības iestāžu 17. Eh, konsorciju, ko veido Eiropas universitātes, un tā būs lomu modeļa Eiropas izglītības jomā. Eiropas universitātes dos uh, labākas iespējas dažādas izcelsmes studentiem mācīties, padarīs mūsu kontinentu inklusīvāku, pievilcīgāku, konkurētspējīgāku. Un mēs uzsāksim nākamo izmēģinājuma posmu. Bet es gribu skaidri pateikt, ka, lai iedzīvinātu šādu Eiropas izglītības telpu, ir nepieciešama spēcīga Erasmus programma uh, šī programma ir mainījusi miljoniem Eiropiešu dzīvi. Domājot par nākamo daudzgadu finanšu plānu, nu, Eiropas komisija ir paredzējusi paplašināt Erasmus un padarīt to pieejamāku. Tā ir ikoniska programma, bet tā var darboties vēl labāk. Un es piekrītu jūs ierosmei to atvērt uh, cilvēkiem ar dažādu sociālo izcelsmi, dot uh, lielākas iespējas mācīties ārzemēs un paredzēt elastīgākus formātus un arī atvieglot nelielu organizāciju līdzdalību programmā. Uh, ļoti daudz sološa uh, schēmā ir uh, Discover EU šajā kontekstā. Šī iniciatīva jau ir e, ļāvusi 50 tūkstošiem 18 gadīgo Eiropiešu doties uz ārzemēm ceļot, varbūt e, arī daudziem pirmo reizi. Tāpat ir iespēja tikties gan tiešsaistē, gan, e, gan fiziski. Uh, un uh, domāt par mūsu kopīgo nākotni un kopīgajām vērtībām. Ir uh, šis Discover EU jāpadara par uh, pastāvīgu Erasmus programmas sastāvdaļu. Mūsuprāt, tas šeit ir reāls potenciāls dot nenovērtējumu pieredzi jauniešiem Eiropā, mudināt viņus aktīvāk iesaistīties sabiedrības dzīvē, uh, doties uz ārzemēm un strādāt arī citās ES programmās. Vēl viena jauna programma uh, dod iespējas jauniešiem mācīties un dot pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā. Tā ir, tas ir Eiropas solidaritātes korpus. Tā ir jauna programma, bet prieks redzēt, ar kādu deksmi uh, jaunieši iesaistās. 157 tūkstoši ir iesaistījušies uh, šodien, un 120 tūkstoši jau reāli strādā uz vietām, veidojot uh, saskaņotāku uh, sabiedrību, kas rūpēs par saviem locekļiem. Un Mums ir jādod vēl lielākas iespējas strādāt arī humānās palīdzības jomā. Eiropas Savienībā jādod jauniešiem lielākas iespējas veidot mūsu kontinenta nākotni. Šī pieeja pilnībā saskan ar Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju, kas stājās spēkā šā gada sākumā. Viens no galvenajiem mērķiem ir paplašināt dialogu ar jauniešiem un eh, vairāk eh, censties sasniegt eh, visus jauniešus, arī tos, kuri nav iesaistījušies jauniešu organizācijās, kas jūtas izolēti un malā nostumti. Un tas būs redzams atskaites punkts komisijā, kas palīdzēs atdzirdēt jauniešu balsis. Jau no savu pilnvaru termiņa sākuma esmu uh, vērsties pie eh, vairāk nekā pusotra miljona jauniešu, veidojot tiešus kontaktus, eh, konsultācijas un arī Eiropas jaunatnes nedēļas ietveros. Tas ir bijis eh, svarīgs elements manā darbā. Es uzskatu, ka šīs, šie pasākumi ir viens no tiem iemesliem, uh, kādēļ uh, arvien uh, lielāks skaits jauniešu piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās šogad balsojot. Sports arī ir ļoti svarīga joma, fiziskās aktivitātes un uh, eh, veselīgāku dzīvesveidu popularizācija ir bijusi viena no manām prioritātēm. 2017. gadā es izteicu tartu aicinājumu kopā ar uh, kolēģiem komisāriem. Un ir uzsākta darbība virknē jomu - sports, veselība, pārtika, inovācijas pētniecība. Pilnvaru termiņa laikā esam uzsākuši īstenot ar Eiropas sporta nedēļu. Šajā šo mēnesi notiks jau piektā sporta nedēļa Somijā. Tā ir Eiropas, tā jābūt Eiropas kustībai, rosinot miljonus aktīvu kļūt aktīvākiem ikdienas dzīve. Notika vairāk nekā 37 tūkstoši pasākumu visā Eiropā, kurā piedalījās miljoniem cilvēku. Domājot par sportu un labklājību, ir jādomā arī par sociālo barjeru likvidēšanu un kopienu stiprināšanu. 2017. gadā tiek, tika iedibināts inkluzīva sporta balva, uh, lai veicinātu sociālo integrāciju. Es priecājos par to, ka nākotnē Erasmus programma sniegs lielāku atbalstu arī fiziskai aktivitātei un sportam. Godātie deputāti, tāpat kā izglītība, arī kultūra ir uh, svarīgs jautājums darba, Eiropas Sanības darba kārtībā. 17. gada novembra samitā tika uzsvērts, eh, cik kultūra ir svarīga, ka ir jāsniedz lielāks atbalsts kultūrai un radošai darbībai. 2000. 19. 24. gadā uh, eh, eh, stratēģija paredz lielākas investīcijas šai jomā. Uh, 2018. gadā līdz ar jauno Eiropas kultūras darba kārtību tiek dots impulss jauns impulss uh, kultūras attīstībai. Mēs atbalstām uh, tādas iniciatīvas kā digitālais vienotais tirgus, uh, autortiesību aizsardzība. Un tāpat kultūras nozīme ir uh, jāstiprina dažādās politikas jomās, apvienojot uzņēmēju, uh, pētnieku un izglītības darbinieku centienus. Uh, stratēģijas ietvaros uh, komisija ir ierosinājusi izveidot zināšanu inovāciju kopienu 2022. gadā, kas strādāt pie šiem jautājumiem. Šīs e, nozare dod savu ieguldījumu nodarbinātībā, izaugsmē un sociālajā attīstībā. 2018. gadā 6,2 miljonu cilvēku piedalījās 11,700 e, pasākumos 57 valstīs. Šis Eiropas uh, Eh, gads eh, uzsver, cik svarīgs ir kultūras mantojums, ekonomiskā un sociālā attīstība. Ir eh, šā kultūras mantojumam jābūt ar centrālu nozīmi cilvēku dzīvē, un mēs kopīgiem spēkiem veidojam labāku nākotni mums visiem Eiropas. Uh, kultūras mantojuma gads deva impulsu turpmākai attīstībai. 2018. gadā ir uzstākts iniciatīvas, ko turpināsim iztenot uh, arī nākotnē. Uh, radošā Eiropa ir palīdzējusi iesaistīt vairāk nekā 2000 organizāciju šai darbā. Mēs uzskatām, ka mūsu publika ir uh, vairāk nekā 77 miljoni, kuri piedalījās radošās Eiropas pasākumos. Tas nozīmē, ka nākamajā ilgtermiņa budžeta uh, plānā ir jāparādz lielāks finansējums šai programmai. Un noslēgumā es gribu uh, pateikties komitejai par nenogurstošo un entuziasma pilno atbalstu manā darbā, eh, domājot par Eiropas eh, kultūras eh, mantojuma pasākumiem komitejai bija uh, Uh, izšķiroša loma. Tieši pateicoties jums, mēs tik ātri varējām uh, visu īstenot, un arī uh, jūsu atbalsts bija svarīgs, lai varētu izveidot Eiropas solidaritātes korpusu budžeta cikla vidū ne, uh, nelabvēlīgos apstākļos. Jūs um, esat snieguši atbalstu daudzām mūsu iniciatīvām, jūs esat bijis mūsu labākais sabiedrotājs atbalstot programmas, virzot tās uz priekšu soli pa solim. Tāpat komiteja ir sekojusi tam, kā šīs programmas tiek īstenots, un mēs esam uzklausījuši jūsu daudzos konstruktīvos ieteikumus. Jūsu pilnvaru termiņš sākas, mans tuvojas beigām. Mums ir bijusi veiksmīga sarunu pirmā kārta par turpmākajām programmām, un mēs eh, ceram, ka jūs atbalstīsiet eh, komisiju, eh, lai panāktu šo programmu apstiprināšanu pēc iespējas tuvākā nākotnē. Esmu pateicīgs uh, jums par sadarbību uh, un uh, ceru, ka arī ar manu pēcteci jums būs tikpat veiksmīga sadarbība. Paldies! Thank you very much, Paldies, komisārkungs! Labi, līdz to vārds jums, deputāti. Lūk, jau sagatavots saraksts. Sāksim ar koordinatoriem. Meklēju Žadrovu un pēc tam Pietra. Paldies! Paldies arī komisārkungs jums par šo pārskatu par piecu gadu darbību. Komisārkungs, jūs jau ļoti precīzi arī uzskaitījāt uh, savus panākumus un to, ko jūs uzskatāt par veiksmīgām izdevušām iniciatīvām. Un, protams, uzreiz vēlos sākt ar Erasmus programmu, kas jau nosvinējusi 30 gadu jubileju. Un tā ir pamats tiešām ar to lepoties un par to priecāties. Erasmus ir bijusi ļoti veiksmīga programma, un tā ir iegūst savu stabilu vietu, un tādēļ eh, ierosināms dubultot tā budžeta apjomu arī atspoguļo to, ka kopā ar jums, mūsu komiteja, jūs pats tiešām vēlamies panākt šo budžeta pieaugumu nākošajam periodam. Un šī sadarbība starp jums un mums ir tiešām mums devusi vēl papildus drosmi pateikt, nē, ne tikai dubultojam, bet trīskāršojam, lūdzu. Nu, par to vispār nevar būt šaubu, ka tas ir absolūti nepieciešams. Palielināt budžeta līdzekļus. Nākamais e, - radošā Eiropa. Šī programma ir spēlējusi būtisku lomu lai tiešām varētu īstenot Eiropas kultūras mantojuma gadu. Tas bija ļoti nozīmīgs solis, ļoti nozīmīga inicitīva, kas pieprasīja arī mm, mm, smagu darbu. Un ar to saistītās daudzās aktivitātes, daudzās darbības, jo šobrīd uh, ar vienu vēl atbalsojas, un mēs varam baudīt tā augļus. Piemēram, skolas, kas tieši piedalījās uh, kultūras mantojuma gadā, nu, arī bija lieli ieguvēji. Paldies par jūsu atbalstu arī biznesa izglītībai. Un šī bija institīva, ko mēs atbalstījām, un tieši arī institīvai jaunatnē un sports. Jūs arī to nu pat pieminējāt. Tā bija arī nozīmīga prioritāte un spēja arī panākt tādu skaidru vienprātību šajā jautājumā. Un tāpat arī es priecājos, ka mums izdevās arī tālāk virzīt Eiropas soldāts korpusu. Šī ir nozīmīga progresa, ko jūs virzījāt, un es augstu novērtēju jūsu atvērtību, gatavību uzklausīt arī mūsu ierosinājumus, argumentus. Jūs uzklausījāt Eiropas parlamentu, un tas bija ļoti nozīmīgi. No savas puses var teikt to, ka mēs esam sadzirdēti un mūsu gaids ir attaisnots. Un tagad esam gatavi jaunam sākumam, jaunam periodam, un no jums šodien vēlētu dzirdēt nedaudz detalizētāk. Lūdzu, kā jūs redzat šīs atsevišķās darbības? Nu, kā jūs vērtējat? Kas ir bijis vēl varbūt tāds, uh, kas būtu plas, prasījuši vēl turpināšanu un kam vajadzētu jūs to pēctecim vēl aktīvāk pievērst uzmanību. Paldies! Paldies! Es tiešām vēlētos, lai mans darbs turpinātos. Uh, tieši Eiropas izglītības jomā. Šis ir tiešām vēl tikai iesākts darbs. Mums ir skaidri noteikti pamatprincipi, ir uh, iezīmēt darbības virzieni, bet ir jāpanāk, lai tiešām Eiropas universitātes, lai tā kļūtu par realitāti, lai šī ideja īstenotos. Un tagad es piedalos vairākos arī darba semināros, uh, kas visam reāli notiek, piemēram, um, mākslu jomā, izveidot tiešām alianses, bet šobrīd šīs 17 alianses ir tikai alianses, un būtu vēl jāpiestrādā, lai tas tiešām pārtap par patiesām Eiropas mēroga universitātēm. Nākamais, ko mēs sakām, uh, mūža izglītība, ko tā Somu prezidentūra pārdevā par nepārtraukto izglītību. Um, Nu, ar, tieši par šo jautājumu, lūk, arī 8. novembrī ir plānota arī ārkārtas izglītības eh, padome. Un te būtu arī nepieciešams jūsu ieguldījums. Eh, lūk, tie ir tie svarīgākie punkti, ja, ka es teiktu, ko es gribētu priecātos redzēt, ja tas turpinātos. Gal galā tieši izglītība veidos arī Eiropas nākotni. Eiropas nākotnes pamatus. Eiropas izglītībā veicina ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm, paudzēm, kopienām un tiešā veidā arī ietekmē arī kultūras un sporta politiku. Paldies! Kamvērts kundze, jā, paldies! Paldies jums par šo pārskatu par pieciem gadiem! kas vēlreiz skaidrīs gaismo, ko mēs esam kopīgi e, panākuši un kas ir tiešām izdevies. Ir ļoti labi to visu tošām nosaukt vārdā, lai redzētu, ka tik maz jau nemaz tas arī nebija. Bet tagad skatoties uz nākotni, jūs minējāt Eiropas jā, izglītību. Mēs zinām, ka tas ir ļoti jums nozīmīgs projekts personīgi un arī mums parlamentā tas ir bijis nozīmīgs un mēs vienmēr esam to stingri atbalstījuši. Uh, Un bija šis uzrāviena punkts, un savukārt šobrīd es teiktu, nu, varbūt ir salēlinājies šis straujais uzrāviens. Jo ir jau tā, dalībvalstu rokās tādu būtu īstenot, sākotnēji ideju atbalsta, bet tad, kad ir jārunā par konkrētām darbībām, uh, tad vairāk iestājas tādas bažas, vai tiešām mēs tiksim ar to galā, un vai tas īsti ir vajadzīgs, un tad šie mērķi augstie tā kā <clears throat> paliek ēnā. Bet nu, mēs ceram, ka jūs pēctecis vai pēctece tomēr šo jautājumu virzīs un panāks to, ka dalībvalstis tomēr šo jautājumu virza. Lai arī varbūt pārvarētu tās, varbūt zināmas skepsi un bāžas, uh, lai tiešām Eiropas izglītības telpa kļūtu par realitāti. Lai ne tik daudz koncentrētos mēs uz konkrētajiem, varbūt eh, bailēm, bažām par to, kas varētu noiet greizi, bet ka tiešām runāt par augstiem mērķiem. Tālāk par Erasmus Plus finansējumu. Jā, komisija šobrīd ir ierosinājusi dubultošanu, dubu naudas piešķīrumu, bet es zinu, ka arī tālāk būs ļoti nopietns uzdevums. Eiropas parlaments atbalsta šo iniciatīvu, un mums ir kopīgi jāpārliecina dalībvalsts, ka tiešām ir jātrīskāršo budžets un ka tas ir jāizdara. Un tas, kas ir tiešām trīs elementi Eiropas universitātes, uh, Cover Europe un arī profesionālās izglītības, iz, izglītības eh, ekscelence, izcilība. Šie ir tie trīs galvenie virzieni, kur, protams, ir noteikti arī zinām nosacījumi, kas ir jāievēro. Uh, Pie tā vēl jāpiestrādā. Kā idejas, tās jau, protams, ir skaidrs, un mēs vēlētos vēl tiešām, lai komisija vēl piestrādātu jūs arī darba laikā ļoti precīzi pie šiem trim galvenajiem elementiem. Lai tiešām, nu, tas jau būtu daudz konkrētāks un būtu maiz ar viestiņu, nevis tikai, nu, tāds sākotnējs uzmetums. Nu, tas ir tāds mans personīgais komentārs. Komisār, ir tā, ka piecu gadu laikā mums ir bijis varbūt ļoti dažkārt atklāts un tāds spraigāks viedokļu apmaiņas, bet vienmēr esam spējuši tomēr konstruktīvi sadarboties. Un tad, kad es vadīju arī jau kultūras komiteju mums tiešām izdevās vienmēr atklāts un labs sarunas, un tiešām es vēlējos mums par to pateikties. Es pieņemu varbūt, ka šī pat ir pēdējā reize, ka jūs esat mūsu komitejā, un tieši tādēļ arī par to es vēlējos mums pateikties. Paldies par šo iespēju uh, tiešām labticīgi un konstruktīvi sadarboties, kas nevienmēr nebija vienkārši. Komisār. Thank you very much. Thank you very much. Paldies! Jā, man tiešām patīk mūsu tāds arī uh, viedokļu sadursmes. Uh, Jā, mūsu sākums bija tiešām tāds vētrains, bet mēs atradām veidu, kā sadarboties starp komisiju un komiteju ar visiem deputātiem. Tā kā ir prieks, ka šī saruna, šis dialogs mums izdevās. Par Eiropas izglītības telpu. Jums ļoti pareizi savas bažas šobrīd arī raksturojāt. Mēs runājam par savstarpēju atzīšanu, eh, skolu atestātu, dažādu veidu diplomu atzīšanu. Domājot arī par to, kas jau ir Erasmus eh, ietvaros, skaidri nostiprinās tātad augstskolu eh, mācību programmu kredītpunktu atzīšana. Pat, ja tur ir skaidrs ietvers, tas nevienmēr ir tik viennozīmīgi īstenots mēs redzam, ka arī tālāk šī Eiropas universitāšu schēma dod tādu jaunu grūdienu augstākai izglītībai Eiropas mērogā, un ja mēs spējam pārvarēt um, uh, neizpratni un tad to pārvērst par ieguvumiem, uh, tad Eiropas universitātes uh, tiešām spēja pārvarēt šīs grūtības un savstarpēji barot aizdomīgumu. Mēs redzam, ka īstenībā to vēl arī pieprasa uh, um, biznesa pasaule, Eiropas ekonomika. Šobrīd Eiropā augstākā izglītība ir tomēr ļoti sadrumstalota. Nu, šobrīd mēs pat varam rēķināties, teikt, arī 50 dažādas sistēmas. Piemēram, pašā Vācijā ir 16 mm, dažādas vai izglītības sistēmas. Un tad, protams, vēl arī citas federālās struktūras, arī Spānija ar savām, um, savām atšķirīgām struktūrām. Uh, Eh, tā kā te grūti runāt par savstarpēju harmonizāciju, bet tas ir jādara. Tā kā šobrīd jau šī eh, sākotnējais uzmetumi mēs arī veidojam jau tālāko pilnveidi. Runām arī par finanšu risinājumiem. Un runājam par tālāku orientēšanos uz nākotni. Uh, Un es ceru, ka, nu, kurš arī pārņems manu darbu, tiešām spēs nodrošināt arī jau tālākos posmus šajā programmā. Ir skaidrs, un es domāju, komisijas dienestīvi ir gatavi izmantot papildus budžetu. Lai Eiropas uh, solidaritātes korpusu un Erasmus programmu uh, nu, padarīt vēl iekļaujošāks, sociāli e, atvērtāks, lai ieguvēji būtu vēl daudz citi, kas līdz šim nav piedalījušies šajās programmās. Un es domāju, ka arī mans pēctecis noteikti to uh, pārņems. Un droši vien varbūt arī gludāk varētu iesākt sadarbību ar jums. Paldies! Tālāk, Farangas kundze, lūdzu! Paldies, komisār, par šo pārskatu, kas ir ļoti liederīgi arī jaunajiem deputātiem, kas nu pat ir ievēlēti. Eh, paldies jums par šo pārskatu. Tieši šī dimensija kultūra, manuprāt, ir būtiska, mm, domājot arī par sociālo kohēziju eh, Eiropas Savienībā kopumā. Apzinoties, kas, piemēram, notiek šobrīd Brexit ēnā manuprāt, ir nozīmīgs viens piemērs. Pirms skatāmies dažādu veidu balvas, ko Eiropas Savienība pasniedz literatūrā, filmu nozarē, piemēram, Lukas balva, ar ko izceļ augstsvērtīgus kultūras produktus, eh, un kas eh, skaidri parāda, ka ir priešām pelnījuši uzmanību uh, Mm, šādi mākslas darbi Eiropas mērogā. Bet kā jūs varētu redzēt šo nākotni? Uh, kā nodrošināt tādu patiesu kultūras kvalitātes zīmi visā Eiropas mērogā, kas tiešām iegūtu tādu savstarpēju atzinību? Piemēram, ja skatāmies, piemēram, Eiropas kultūras mantojums, mēs jau iepriekš nu pat runājam par Eiropas kultūras mantojuma gadu. E, šī ļoti nozīmīga dimensija, uh, kas arī palīdz mums vēlreiz uzsvērt Eiropas kopīgo vēsturi un Eiropas kopīgo lepnumu mm, par šo mantojumu. Bet dažkārt tomēr atsevišķas institīvas, nu, viņam trūkst atbalsta. Kā jūs redzat, kāds varētu būt nākotnes ambīcijas šajā jautājumā? Paldies! Thank you very much. Um... Paldies! Jā, par šo jautājumu par plašāku iesaisti, piemēram, šo kopējiem mediju projektiem Eiropā. Nu, ja radošais Eiropas budžets tiek palināts, tas jau skaidrs e, signāls šajā gadījumā, ko tieši arī tad mediju daļai var nove, novērzīt vairāk naudas. Un līdz to nodrošina labāk finansējumu kultūras arī darbībām nākošā septiņu gadu periodā. Uh, un tas nozīmē viennozīmīgs lielāku atbalstu Eiropas filmām, Eiropas aktieriem sadarbībai starp uh, uh, Eiropas filmu ražotājiem. Par kultūras mantojumu. Nu, toreiz, kad mēs izsludinājām šo Eiropas kultūras mantojuma gadu, mūsu moto bija, kad pagātnes attiekas ar nākotni. Un tas skaidri parāda Eiropas domāšanu, uh, un attieksmi pret kultūras mantojumu. Kultūras mantojums jau nav kaut kas miris. Tas nav pagātnes ēna, bet eh, tā ir mūsu iedvesma un dzinējspēks nākotnē. Un arī, piemēram, radošās nozares, radošās industrijas izmanto vienmēr arī kultūras mantojumu, kā savu atspērienu punktu. Tāpat arī, ja runājam par kopienām. Uh, Kultūras mantojums ir nozīmīgs enerģijas avots, rezerve vietējām kopienām, kas ļauj, kam arī ļauj pārvērt daudz sarežģītāks brīžs, kas ļauj arī jauniešiem arī apzināties, kas viņi ir, ko viņi dara un atrast partnerus Eiropas mērogā. Tieši to mēs mēģinām darīt pagājušo gadu un turpinām arī šogad, veidot tādu kā karti un iezīmēt skaidri visas tās iespējas, kas palīdz uh, stiprināt Eiropas identitāti. Nu, iedzīvotāju iniciatīvām struktūrēt uz augšu. Jo, ja tas būtu otrādā, kaut kāds tāds izdomāts Eiropas identitātes uh, ideja, koncepts, ko mēģināt no augšas kāds nodiktēt uz leju, tas nekad nedarbojas. Bet, ja mēs spējam piedāvāt šādu no leju uz augšu vērsto pieju, uh, kur sāks ar vietējām ministrībām, nu tad tas darbojas. Līdzīgi kā Erasmus, kas ļauj katram piedzīvot šo personīgo Eiropas identitāti, veidot savus Eiropas tīklus un pavērst šādus jauniešiem iespējas. Lūk, arī Eiropas identitātei, ko atbalsta šāds Eiropas gads. Nu, tad, pirmkārt, akcents ir tieši uz vietējām um, kopienām, starp personu attiecībām, starpkultūru sakariem, kas tieši iedvesmu smēļ no Eiropas kultūras mantojuma. Nu, tas ir noteikti arī darāms nākotnējām. Paldies! Melbārs kundze tālāk lūdzu. Uh, thank you very much, uh, Mr. Navračič. It's very nice to... Paldies, komisārkungs. Prieks jūs redzēt mūsu komitejā. paldies tiešām jums par šādu veiksmīgu apkopumu piecu gadu periodam. Savulaik, kad mēs arī bijām prezidējošā valsts, tad tieši mums tas sakrīt, ka jūs kļuvāt par komisāru. Un, piemēram, jautājums par mēdījiem, mēdīju attīstību, tas mums bija tieši tāds kopīgais sadarbības jau uzreiz. Pirmais punkts, un te nu mēs šodien atkal tiekamies. Uh, Man būtu arī divi jautājumi. Tieši domāt arī par jau uh, saiknīs šo periodu un nākotni. 18. gada janvārī Eiropas kultūras ministri pieņēma Davosas deklarāciju un aicināja e, tieši e, skatīties e, Uh, pievērst uzmanību tieši arhitektūras kvalitātei. Un um, uh, šī deklarācija sauc Baukultūra deklarācija. Un es vēlētu dzirdēt, kā jūs arī vērtējat uh, iespējamo tālāko virzību šajā jautājumā. Un otrs ir, kā jūs minējāt, atsaucoties, ka jūsu darbības bija diezgan trauksmains sākums un bija daudz izaicinājumi, tad atskatoties 2015. gadā bija aktuāls jautājums par finansējumu un noteiktiem ierobežojumiem finansējums kultūras infrastruktūrai. Un vajadzēja diezgan ilgu darbu, lai panāktu šī jautājuma atrisināšanu un nodrošinātu atbalstu finansējumu uh, finanšu, uh, kultūras infrastruktūrai. Un jāatzīst, ka tas ir vien nepietiekams un nespēja nodrošināt visas uh, šīs vajadzības. Uh, Nu, kas ir izdevies pa šiem pieciem gadiem un kā jūs, runāt, eh, kā jūs novērtētu uh, savu darbību attiecībā uz pētniecību, kas skaidri arī pienāda, ir tāda pētījuma, ka jebkurš ja ieguldījums kultūras infrastruktūrā reizē nozīmē arī vēlāk atgriezeniski ekonomiskos ieguvumus un arī sociāli demokrātisko attīstību, tātad arī un vidziņā tie garā galu galā ir ieguvumi. Paldies, un arī man prieks jūs redzēt, eh, kā jaunā matā, eh, kā jau deputāti. Jā, mēs tiešām sākām vienā laikā kopā strādāt. Jūs toreiz bijāt ministre eh, Latvijas prezidentūras laikā, un es tieši sāku strādāt kā komisārs. Un es ļoti labi atceros, jā, jūs arī lieliskās institīvas, piemēram, Latvijas institīvu par uh, radošo industriju nedēļu. Ļoti labi izdevusies institīva, ko es domāju arī nākotnē. Uh, nodošu to arī kā tādu ideju un ierosinājumu savam pēctecim, ja lietu, ko iesākām, bet kas vēl nav pabeigta, ko tiešām vajadzētu izveidot kā Eiropas mēroga radošu industriju nedēļu. Es domāju, to varētu arī inicēt Eiropas parlaments. Tāpat kā mums jau ir Eiropas, piemēram, sporta nedēļa, lūk, varētu būt arī šeit Eiropas radošo industriju Eiropas nedēļa. Davosas deklarāciju, jā, pilnībā to atbalstīju Man liekas, tur kaut kas pārklājās vienkārši man plānošanā, kad, diemžēl, es nevarēju ierasties Davosā toreiz 18. gadā janvārī. Teorētiski, nu, ir iespējams Davosas deklarāciju īstenībā atvērt un piesaistīt vairāk valsts nekā Erasmus programmā, piemēram, piedalās. Līdz to šis plašākais tāds iesaists darbs vēl ir iespējams. Un mēs to pilnībā atbalstām. Mēs atbalstam arī visas tās dalībvalstis. Es domāju, ka tās ir gatavas, un arī parlaments kā institūcija ir gatava atbalstīt šo institīvu tieši uzsverot uh, uh, kultūru plašākā izpratnē un kultūras lomu lēmumu pieņemšanā, rīcību politiku izstrādē. Nu, manuprāt, tas ir apsveicama ideja, ko arī nākotnē esam gatavi atbalstīt. Tālāk par noteiktiem ierobežojumiem, eh, ko investīcijām kultūrā. Tātad noteikti ierobežojumi Eiropas līdzekļu izmantošanai. Nu, mans komentārs būtu šāds. Toreiz mans kolēģis mm, Krecu, kas arī atbildēja par eh, reģionālu attīstību, nu, lūk, ar manām varbūt komentāriem tur daudz ko nevar izdarīt. Es aicinātu jūs tad būt aktīvākiem Eiropas parlamentu vārdā, organizēties, uh, Uh, izstrādāt kopīgus vēstules, uzrakstīt, nu, tad veidot tādu spiedienu. No savas puses var atklāt, ka bija komisāru kolēģijas sanāksme, jau domājam arī par daudzgadu finanšu plānu. Mēs ļoti lielu akcentu likām tieši uz veidu, kā mēs varam ierobežot konverģenci un uh, nodrošināt šo sarežģīto procesu virzību, ko nodrošinām ar reģionālo uh, struktūru fondu līdzekļu, piesaist plašāk, arī sasaistot, piemēram, ar darba vietu radīšanu. Es domāju, ka nākotnē mm, nedod šādu iekļaujošāku, daudzpusīgāku skatu uz Eiropas struktūru fondu līdzekļu izmantošanu. Nu, tas varētu būt tāda filozofiskā pie, pārmaiņa, kas nu, atrisināt daudz arī ierobežojumus nākotnē. Paldies! Tālāk Andersons kundze lūdzu. Jā, Herr Komisār. Komisār kungs, paldies. Paldies par šo prezentāciju. Es um, ticu kolēģiem, ka jūs iepriekš esat veicis lielisku darbu. Es gan nevaru to vērtēt, jo esmu jauna deputāta šajā parlamentā. Digitalizācija mūsu sabiedrībā mm, arvien pieņemas tempā. Arī, rīt, arī šorīt mēs jau no rīta dzirdējām par to, ka uh, Tas ar vien vairāk ir saistīts arī ar nodarbinātību, ar sociāliem plašsaņas līdzekļiem. Nu, ir tāpat laikā arī dažādi veidi ietekme tam visam uz bērnu un jauniešu veselību. Un tagad jūs arī pareizi norādījāt, ir tāpēc ārkārtīgi svarīgi nodarbošanās ar sportu, tā lai bērni un jaunieši varētu attīstīties veselīgi, un tas svarīgi arī sabiedrības veselībai kopumā. Jo, nu, nenodarbojoties ar sportu, mēs izjūtam visas šīs negatīvās sekas. Uh, Un vēl viens tāds plašāks aspekts mm, ir jau kļūst par tādu masveidu parādību, respektīvi šie eastboards, respektīvi tādas virtuālas spēles, mm, kas norisinās visas tiešsaistē. Un tas, protams, arī vislielākā mērā skan tieši bērnus un jaunie, jaunatni. Un, nu, tas dod milzu peļņu šai spēļu industrijai un tā tālāk, bet tā ir tāda negatīva rakstura attīstība. Un es labprāt gribētu jums vaicāt, kāda veida iespējas jūs kā komisija saredzat, kādus konkrētus pasākums jūs varētu iespējams īstenot, lai vērstos pret šīm negatīvajām tendencēm, kas viena ar otru sasaistās un, protams, pastiprina mm, šai jomā? Nu, kādi varbūt ir iespējami impulsi, ko varētu dot, lai jaunieši atkal no jauna saprot, cik skaista pasaule ir mums apkārt un nevis tikai raugās šajā ekrānā mūždien. Nu, varbūt tiešām ir kādi impulsi, kādas idejas arī, ko jūs kā komisija varētu šeit laist pasaulē, tā teikt. Jā. Nu, varu, nu, te runāt par tādu visaptvarošu pieeju, jūs pilnīgi noteikti. Uh, neizjūtu nekāda veida tādu entuziasmu attiecībā uz šiem e-sportiem, jeb elektroniskiem sportiem, jo tur nav vairs nekāda sporta, tur paliek tikai vienīgi šī elektroniskā daļa. Un tieši tāpēc mēs esam uzsākuši visaptvarošu rīcību, kas jāsaka, ir diezgan unikāla Eiropas komisijā šobrīd. Um, tādā ziņā, ka komisāri nemēdz īpaši bieži sadarboties, uh, lai nonāktu pie vienādiem, identiskiem mērķiem un šajā gadījumā panākt veselīgu dzīvesveidu, jo veselīgs dzīvesveids jau nav saistīts tikai ar uh, um, nu, sporta mācībām, tad ne tikai ar veselību, ne tikai ar pārtikas kvalitāti. Veselīgs dzīvesveids ir saistīts ar to visu kopā un plus vēl arī izglītību un tā tālāk. Un, manuprāt, nākotnes problēma jautājumi būs vēl sarežģītāki, kompleksāki. Nu, piemēram, ja runājam par aptaukšanu, aptaukošanos vai sabiedrības novecošanos, vai, piemēram, izglītības problēmām, marginalizācija sociālā jomā, sociālā atstumtība. Visi politikas instrumenti ir jāizmanto, visi, kas ir mūsu rīcībā, lai panāktu rezultātu un labu rezultātu. Jo ar politiku vienu mēs nevarēsim panākt eh, daudz eh, nu, ar kā, vienas politikas eh, palīdzību. Nu, piemēram, ja runājam par izglītību, nu, tas viss ir ļoti labi, bet ja šeit neliekam klāt kultūras aspektu, neliekam klāt sporta aspektu, ja mēs šeit neņemam vērā jaunatnes politikas īpatnības, mēs nevarēsim panākt neko daudz. Un tieši tāpēc Mums būs jādara krietni, kas vairāk pat manu kompetenci portveļu ietvaros, lai panāktu, ka visas šīs atsevišķās nianses savā starpā sadziedas. Visi mana portveļu elementi arī var viens otru ietekmēt un panākt ko vairāk nekā katrs atsevišķi. Es domāju, ka tas nākotnē jāņem vērā, jāliek aizaus. Nu, un, protams, digitalizācija, jā, tas ir tāds nopietnas problēma jautājums. Tieši tāpat kā šie e-sporti, nu, tas ir tā, tāds medus, kas jauniešus pievilina kā bites pie pilnīgi citas realitātes prioritātes un nebūtu ne tās veselīgākās. Paldies! Paldies! Līdz ar to koordinātori savus jautājumus ir uzdevuši. Un vēl arī gribētu pati uzdot pāris jautājumus, un turpmākie, turpmākiem runātājiem lūkšu ja aprobežoties ar vienu minūti. Mm. Lūdzu. Priekšā tā tā man bija viens papildu jautājums, saka Elerkungs. kungs par Eiropas izglītības apvienību šo telpu. Pirms 15 gadiem paralēli tika aicināts izveidot arī Eiropas pētniecības telpu, tika piešķirts ļoti spēcīgs mandāts, nu, un salīdzinoši spēcīga vienošanās tika izveidota pagājuši 15 gadi. Mums tagad jākonstatē, ka pētniecības tā jomā, nu, nekas izlēmīgs izdarīts nav. Nu, kā tad ir analīze? Analīze liecina par to, ka ir pietrūcis pārvaldības. Respektīvi, nav bija nekādas tādas pārvaldības struktūras. Ļoti piesardzīgi jūs tur runājat par koordināciju, par sadarbību un tā tālāk, bet eh, kā tad jūs eh, domājat, kā tad nonākt pie šīs pārvaldības visiem šiem paralēli īstenojamajiem projektiem? Tur tā ir vajadzīga kaut kāda tāds ietvars. Es domāju, ka tieši tāpēc neizdevās šī pētniecības telpa. Buntings kundze tālāk. Paldies, ka ieradāties pie mums šodien un pastāstījāt par darbu pēdējā mandāta ietvaros. Īpaši priecājos dzirdēt par jūsu uh, uzsvaru uz jauniešiem un to, kas ir ticies ar tik daudziem jauniešiem mandāta laikā. Gribu tāpat laikā arī jums tagad nodot uzaicinājumu. Oktobrī atvedīšu šurp jauniešu delegāciju šeit uz parlamentu. Lielākā daļa šo cilvēku būs mācekļi, tātad uh, stažieri, un es ārkārtīgi augstu vērtētu, ja jūs varētu ar viņiem tikties, dot viņiem kādu iedvesmu attiecībā uz viņu nākotni, neskatoties uz visu visu šo Brexit. Pat ja būs Brexit, mēs būsim kaimiņu, mēs turpināsim sadarbību ar jums. Nu, tas tā, tas ir tas, pie kā mēs šobrīd strādājam. Bet tagad šeit šobrīd gribētu vaicāt, vai jūs ir kāda ideja un iedvesmas pilna doma jauniešiem jau šobrīd nākotnē? Um, Nu, divi ļoti sarežģīti jautājumi pārvaldības modelis Eiropas izglītības projektam. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Sasaukuma laikā, iepriekšējā sasaukuma laikā, kad strādājām pie nākotnes projektiem, mēs uzturējām kontaktus ar dalību valstīm. Un bija divi ļoti delikāti jautājumi. Viens bija šis izcilības jautājums, un otrs bija geogrāfiskais līdzsvars. Un tāpēc tad, kad runājam par pārvaldību, tad šajās jomās šī abi pīlāri var mums šķist acīm redzami, bet mums jāņem vērā, ka šeit mēs runājam par augstākās izglītības iestādēm, un tām ir jābūt autonomām pēc sava rakstura. Nu, nezinu, varbūt es to nesaucu par pārvaldību, bet gan par tādu ietekmīgu sistēmu, kā tā teikt, pastumt universitātes sadarbības virzienā. Nu, tas ir viens. Finansējums var būt nozīmīgs šādiem mērķiem. Mm, šobrīd mums ir vairāk finansējuma no Erasmus programmas. Tas, kā jūs dzirdat, tiks dubultots, un ja būs trīskāršots vēl jau labāk, tas pilnīgi noteikti paredzēs vairāk līdzekļus arī universitātēm. Un tad vēl viens tāds mm, pievilcības punkts, respektīvi, uh, Tas ir šis universitāšu instinktīv, instinktīvais priekšstats par globālu konkurenci. Mums ir um, viena otra ļoti laba universitāte šeit, Eiropas kontinentā, bet, diemžēl, ja mēs par, paskatāmies uz izcilības rādītājiem universitātēm, tad zinām, ka Eiropas Savienība kopumā, es universitātes kā tādas, nu, jāsaka, nav ar tik labiem rezultātiem. Mīnhenes Tehnoloģiskā universitāte, piemēram, ir diezgan laba, bet ir daudzas citas, kas ir vai nu tad, nu, Britu vai Šveices universitātes Eiropā, kas ir ar augstiem izcilības rādītājiem. Un uz Eiropas kontinenta līdz ar to universitātes varētu varbūt sajust šo nepieciešamību pēc sadarbības, jo pirmais aicinājums Eiropas universitātēm no, no, sastapās ar milzīgu atsaucību. Tagad ir izveidotas 17 tādas alianses. Uh, kas faktiski tikai nesen sāka darbu. Mēs publicēsim nākamo um, konkursa raundu šī gada beigās. Bet ļoti uzmanīgi sekosim līdz notikuma attīstībai, lai identificētu jebkāda veida problēmas, ko mēs tad attiecīgi tad varam izlabot vēl pirms nākamais rauns aizsākas. No otras puses, kā jau tikko teicu, ir ārkārtīgi sarežģīti uh, orientēt, virzīt universitāšu darbību kaut kā. Ņemot vērā, ka ir svarīgs šis autonomijas princips, bet līdz šim universitātes tiešām ir bijušas ļoti konstruktīvi partneri. Un varbūt tas būtu tas labākais risinājums arī pētniecības telpai, jo lielākoties šīs Eiropas universitātes nenoliedzami uzsvēra arī pētniecības nozīmi un domu. Un tas, protams, ir sadarbības acīmredzams aspekts, jo, protams, eh, te ir milzīga saikne. Nu, tā kā, lūk, varbūt. Varbūt šādā veidā šis tim izglītība varētu attiecīgi uh, sasaukties un um, gūt izcilību šai sadarbības veiksmīgākajās jomās. Kas attiec uz jauniešu politiku, nu, ko var šeit tādu iedvesmojošu pateikt, nu, pana pieredze liecina, ka jaunieši pats, pa, paši par sevi ir visai motivēti, un viņi dara to, ko vēlas darīt, bet reizēm viņi gan nedabū, ko vēlas. Mums ir novecošanās problēma Eiropas sabiedrībā nenoliedzami. Eiropas Savienība kļūst ar vien vecāka, demogrāfijas problēmas sastopam, un visas šīs problēmas var izraisīt, nu, tālāk diezgan vētrainas situācijas nākotnē. Mans risinājums šos pēdējos piecus gadus ir bijis tāds, ka mums jākoncentrēs uz izglītību šī vārda visplašākajā izpausmē. Ja paraugāmies uz personīgo attīstību, ja paraugāmies uz karjeras attīstību, tad izglītība viennozīmīgi ir tas labākais risinājums arī sabiedrībai. Jo saskaņotāk ir sabiedrība, jo veiksmīgāk tā ir darbs, spēs darboties nākotnē. Un izglītība ir tā, kas saskaņo cilvēkus, kas dod ieguldījumu šādas kohēzijas radīšanā. Un tāpēc atvērta, pieejama izglītības sistēma jauniešiem un arī pieaugušajiem, nenoliedzami ir tas labākais risinājums. Paldies! Lielas paldies! Nākamie divi jautātāji, un pirmais no tiem Ročko kungs. Kundzes atvainojos. Paldies par doto vārdu. Pārslēgšos uz ungāru valodu tā taču mums abiem kopīga. Pirmām kārtām gribu teikt jums lielu paldies par šiem pēdējiem pieciem gadiem, ko esam strādājuši kopā. Es biju jauna deputāta šais piecos gados, un šis kopdarbs man tiešām deva daudz spēka. Manuprāt, eh, tiešām bija ļoti jauka, ka tieši no Ungārijas komisārs saņēma šādu nozīmīgu kompetenci portfeli un domāju, ka mums ir izdevies panākt ļoti daudz ko. Esam daudzas programmas spēcinājuši, tādas, kas jau iepriekš tikušas aizsāktas, bet šais piecos gados ir nu, daudz kas spēcināts vēl papildus, un es biju daļa no šī procesa. Šeit Eiropas Savienībā šāda laba sadarbība nedoliedzama kultūras jomā ir ļoti svarīga, tāpat arī izglītības jomā. Un priecājos, ka jūs kā komisārs mm, ķērāties pie šīm tēmām, runājāt par demokratizāciju izglītības sistēmā, runājāt arī, piemēram, par diplomā pasēju atzīšanu kā tādu svarīgu lietu. Tāpat arī uh, skatījāt jautājumus par uh, reģioniem, par minoritāšu valodām, tāpat arī, piemēram, lūk, piemēram, Ukraiņu, min, Ungāru minoritāte Ukrainā bija jautājums, kas saņēma jūsu uzmanību, tāpat arī apmācības dzimtajā valodā attiecībā uz minoritātēm. Jā, tas bija tāds svarīgs solis un ceru, ka arī turpmāk šis portfels tiks nodots kāda atbildīga cilvēka rokās un varēsies turp, varēs turpināt tik, turpināties tikpat labi un lieliska sadarbība arī tālāk. Lielas paldies! Lielas paldies, Nīnes kungs! Komisārkungs, paldies! Paldies, ka esat šodien šeit! Skatos, ka daudzi jūs pazīst nu jau piecus gadus vismaz, nu man nav bijis tas gods. Viss, ko varu teikt, ir, nu, ka secinu, ka izdara kaut kāds secinājums no jūsu šodienas prezentācijas. Tāpat laikā esmu mazliet samūs. Jūs no vienas puses teicāt, lūk, mums ir jāatbalda jaunieši, un no otras puses jūs pat neuzskatāt, ka e-sports ir sports. Nu, te nu man vajadzētu tomēr to uzsvērt, jo es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs jauniešu kultūras elements, un tas nu dien ir sports. Ja jūs uzskatāt, ka tas nav sports, es nezinu, kaut vai paskatieties uz pirmo formulu Cik tad personīga aktivitāte ir iesaistīta person šo formulas viens vadītāju darbā un tā tālāk? Nē, un tāpat laikā tie tiek uzskatīti par sporta veidu, tāpēc es jums saku, ka tas ir sporta veids ne jau tāpēc, ka es jūs tagad vēlētos te kaut kā pamācīt, bet es vienkārši gribu jums norādīt, ka Eiropas nozarēm jauniešiem tas ir ārkārtīgi svarīgi un Eiropas sportam kopumā ir ļoti svarīgi akceptēt faktu, ka e-sports ir šeit, tas ir parādījies un nekur nepazudīs. Tā ir milzīga uzņēmērtības joma, kas ir ir aizstāv visa video spēles, piemēram. Un mums nepieciešams Eiropas uzņēmums iesaistīt visā šai biznesa jomā. Mums jau ir vairāk lieliski uzņēmumi, piemēram, Vācijā, Polijā. Viens no lieliskākajiem spēļu uzņēmumiem ir nāk no Polijas. Uh, Un mums ir jāatbalsta šie programmu izstrādātāji, bet jāatbalsta arī mazie izstrādātāji, kas dara vienkārši lielisku darbu. Visa šīs nelielās individuālās studijas, kas tas tur strādā, tam jāsaņem atbalsts. No otras puses, e-sports ir vajadzīgs arī, lai jauniešus ievestu parastajā sportā. Piemēram, Vācijā tika izstrādāta iniciatīva uh, e-sportu iekļaut arī sporta komiteju darbā. Viņa teica, lūk, ne, mēs to nevēlamies, mēs nevēlamies e-sportus, vispār tam pievērst uzmanību, bet tā to nedrīkst darīt, tāpēc, ka e-sports pieaug apmēros, būtiski pieaug apmēros, kļūst pat nozīmīgs nekā olimpiskās spēles drīz nākotnē. Nu, tāda ir tā, tāda ir tā realitāte, un ja mēs vēlamies e, veicināt arī parasto, no, nodarbošanās ar parastajiem sporta veidiem, tad mums nepieciešams atbalstīt arī e-sportu. Un tāpēc šais pēdējās darba nedēļās, ko jūs vēl esat komisāra amatā, izmantojiet savus pilnvarus un spēku, dariet visu, lai arī uz e-sportu tiktu lieta gaisma, jo turpmākajām paudzēm tas būs svarīgi. Es zinu, ka varbūt jūs, es skatos šeit apkārt uz jums kā uz vecāku paudzi, es zinu, ka varbūt jūs tajā neiesaistīties visā, bet jauniešiem tas būs ļoti svarīgi. Es nevaru gaidīt visu no jūsu paudzes, jūs nevarat gaidīt visu no mums. Mums e-sports būs svarīgs. Paldies! Pirms tālāk dodu vārdu komisāram Navrašičam, gribētu Što, šeit nu mazliet tomēr eh, aizsargāties pret šiem uzbrukumiem. Eh, te viena komē, eh, kolēģi par to runāja. Mēs kopumā tomēr neuzskatām, ka e-sportā šeit svarīgs ir tikai šis elektroniskais. Nē, mēs uzskatām vienkārši, ka jādomā arī par bērnu veselības aizsargāšanu tais gadījumos, kad viņi sēž tikai ekrāns priekšā. Un šajā gadījumā e-sports, piemēram, skatāms, protams, ir pilnīgi citā. Nu, kaut vai ir taču arī citi tādi sporta veidi, kas neprasa ārkārtīgu fizisko aktivitāti, kā, piemēram, šaks un tam līdzīgi. Un šis salīdzinājums jautājums ar Formuli 1 tieši tāpat ir ļoti aktuāls. Ehm, tiešām tur nav nekāda īpaša fiziska aktivitāte, protams, ka nē. Un ne jau tikai vēl arī tie, kas vēl noskatās šai sporta veidos, bet, nu, katrā ziņā tā nav, ka mēs visi to neņemam vērā. Es atvainojos, saka Nīnes kungs, tādā gadījumā par saviem izteikumiem. Es vienkārši tomēr gribēju teikt, ka tas attiec arī uz e-sportu. Arī tur ir milzīgs potenciāls, ko var vēl izmantot, un tāpēc arī salīdzināju to ar šo Formulu 1 koncentrēšanās, piemēram, vajadzīga. Jā, Un jāsaka, viens otrs no šiem e-sportiem, protams, arī ir eh, tāds, kas prasa kaut kādu fizisku mm, sasprindzinātību, koncentrēšanos. Nu, ļoti dažādi ir visi šie sporta veidi, nenoliedzami. Pašos pamatos es piekrītu jums priekšādātāji. No otras puses esmu atbildīgs par sportu un nevis konkurenci un uzņēmējdarbību. Un tāpēc, tad, kad runāju par sportu, tad manā prātā svarīgi trīs principi. Pirmām kārtām fiziskā nodarbošanās, tātad fiziskā aktivitāte, otrām kārtām sociālā iekļautība un trešām kārtām nu, darbība pašos pamatos, nu tā teikt, pamatlīmenī. E-sports nesasaucas nevienu no šiem līmeņiem. Nenoliedzami tas ir plaukstošs uzņēmēja darbības elements, un tas var būt veiksmīgs tautsēmniecības um, elements, bet. Es negrasos, nu, piemēram, arī nevienu eiro centu piešķirt Formula 1 attīstībai vai tādiem milzīgiem uzņēmē darbības pasākumiem. Uh, Mm, tāpat laikā visa veida sporta, sporta pasākumi, kas norisinās tādā pietu, iedzīvotājiem pietuvītā līmenī, mm, lai veicas, bet e-sporta atbalstīt es nevaru. Nenoliedzam, tā varbūt arī ir nākotnē, man tad tas liktos diezgan skumji gan, mm, bet um, no mana kompetenci sporta skatu punktu raugoties, es gribētu pievērsties tādiem sporta veidiem, kas ir saistīti ar fizisko aktivitāti, tātad tradicionāli sporta veidi, nu varbūt ne tik daudz tradicionāli, kā tādi sporta veidi, ko nav iespējams īstenot vienkārši sēžot uh, klubkrēslā. Jāsaka, gudīgi. Man arī mm, šaha mm, katrā ziņā mm, sacensības šajā gadījumā nešķiet īsti atbalstāmas. Bet Ir tādi sporta veidi, kas, piemēram, eh, nu, pašās kopienas līmeņos saņem nepietiekamu finansējumu, kā rezultātā eh, nevar šīs kopienas saņemt šo kopējas kustības prieku, un to mums vajadzētu atbalstīt. Un tā, nākamais jautājumu lokā Frankovskī kungs un te Džulija Vorda. Paldies! Nu, ja jau runājam par sportu, tad paliekam pie sporta. Mans jautājums ir šāds. Kādi plāni un prioritātes ir Eiropas komisijai attiecībā uz sporta nedēļu, kas norisināsies pēc divām nedēļām? Un otrām kārtām, kādas pastāv iespējas, ka tiks ratificēta Eiropas padomes konvencija, kas vēršas pret futbola maču rezultātu iepriekšēju safabricēšanu, izlemšanu? Un jāsaka, to ratificējuši valsts ārpus Eiropas Savienības, bet ne Eiropas Savienība. Un, manuprāt, tas nav tāds īpaši veiksmīgs signāls. Un šeit procesu bloķē Malta. Paldies! Es tikai gribēju mazliet parunāt par sportu. Pirms dodas prom mans kolēģis, viņš lūk, tur stāv aizmugurē, jau grasās iet prom. Es domāju, ka mums visiem jābūt gana atvērtiem, tādai plašākai definīcijai par to, kas ir kultūra, un es domāju, ka tāda nostāja mums arī būtu jāpieņem. Mums, kā politikas izstrādātājiem, kas strādā ar kultūru, man liekas, ka, piemēram, ielu māksla arī ir ļoti svarīga mākslas forma un izpausme. Uh, Un es ārkārtīgi lepojos ar to, ka varēju noturēt arī konferenci šķiet šajā pašā telpā par to, cik svarīgi ir ielu māksla un grafītī, cik svarīgi ir šādi elementi, cik svarīgi ir ietvert dažādus šīs kultūras politikas elementus. Mums ir jābūt vienkārši ļoti atvērtiem, jo jaunieši ir tie, kas veido tālāk šo kultūru. Viņi nāk klajā ar jaunām kultūras izpausmēm. Viņi neiekļaušais kastītēs un rāmīšos ar tām definīcijām, mēs viņus, kas mums pastāv, mēs viņus neierobežosim. Un un tieši no šādas perspektīvas mums uz to visu vajadzētu raudīties. Es gribētu šeit iekļaut arī grafīti un tā tālāk. Citi vienkārši šāds policiju tikko ierauga kaut ko tādu, bet nē, būsim atvērti jaunām izpausmēm, jaunām definīcijām un arī jaunas mākslas formas nenoliedzami var jaukties savā starpā. Nu, piemēram, nu, kad paņem kaut ko vienu, saliek ar kaut ko otru, kaut ko kultūru vēsturiski, saliek ar kaut ko jaunu un nāk lajā ar lieliskām jaunām idejām. Uh, Un es domāju, ka mums ir jābūt atvērtiem šādām idejām. Nu, tātad, lūk, es pati piedalījos pat īpašās olimpiskajās spēlēs eh, um, Londonā. Es neesmu, neskrēju nekā, es, nu, maz patīk man peldēt, mazliet var braukt ar riteni, bet šis īpašās olimpiskās spēles bija ļoti svarīgs, jo tur nebija jāskrien. Uh, varēja vienkārši iet, varēja dejodams distanci noiet, varēja to visu izdarīt ratiņkrēslos. Galvenais bija vienkārši piedalīties un būt kopā ar pārējiem. Tas pat nebija par uzvarēšanu un par kaut kā konkrēta sasniegšanu vai mērķa sasniegšanu, ne. Nu, tas tā, tik daudz par sportu no manas puses. Vēl man ir pāris arī citu lietu sakāms. Gribēju, komisār kungs, nolikt galvas jūsu dienesta priekšā. Jūs varbūt dosieties prom, bet jūsu dienestā strādā ļoti daudz izcilu cilvēku, kas šo darbu turpinās. Thank you un zinu, ka viņi vienmēr ir gatavi iziet uz sarunu ar mums, ir gatavi uzklausīt kritiku, un mēs esam tie kritiskie draugi, tāda ir mūsu loma, tāpēc lūdzu saviem darbiniekiem nododiet manu paldies eh, un atzinību par viņu paveikto darbu. Un to, par to, kā viņš, viņi un jūs esat mūs uzklausījuši un sadarbojušies ar mums. Un es zinu, ka tā tas tieši arī ir, jo es um, nesaucu sauc pie kārtības pāris jūsu darbiniekus attiecībā uz jauno kultūras darba programmu. Un teicu, ka tur nekas nav skaidri teikts par presi un mēdīju brīvību, un tas viss tika iestrādāts. Tas pēc tam parādījās šajā darba kārtībā, eh, sekojot tiešā veidā manam aicinājumam, tāpēc es labi redzu, ka šī sadarbība ir veiksmīga. Es tāpat arī ļoti augstu vērtēju to atbalstu, ko jūs devāt man personīgi strādājot pie ziņojuma, kurš runāja par kultūras daudzveidību un pamatvērtībām. Mums bija ļoti atklātas diskusijas par to, par starpkultūru dialogu. Mēs runājam par to, vai tas ir ir kaut kas tāds, ko var iemācīt, jeb kā to darīt, kā to var izvērst un radīt kopienā, un es tiešām augstu vērtēju šo dialogu. Manuprāt, tās divas lietas, kas ir jāturpina turpmākajā sasaukumā, un ar ko mums arī vajadzētu lepoties, ir pirmkārtām kultūras diplomātijas stratēģija, jo tā bija pirmā reize šķiet, kad AFET komiteja un kultu komiteja beidzot saliedēja spēkus, un es ļoti labi zinu, ka kultūra uh, ir miera veidošanas instruments, konfliktu novēršanas instruments, un to svarīgi atcerēties. Otrām kārtām arī darbs pie mākslas un bēgļiem. Eh, Bija īpašs finansējums, ko jūs padarījāt pieejamu šiem nolūkom, un es zinu, ka tas ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs elements. Paldies par to! Eh, Paldies! Mums ir vēl viens eh, jautājumu uzdevējs, un es vēlos arī uh, lai Navrašič laikam, kungam būtu pietiekami daudz laika uz visu atbildēt, un tādēļ lūdzu visus nepārsniegt uh, paredzēto uzstāšanas laiku, un tagad vārds Georgielis kungam. Τώρα δουλεύει προφανώς, ε. Κύριε Επιτροπή. Labvakar, komisār kungs. Pateicamies par uh, to, ka esat pie mums atnācis. Ļoti svarīgi, ja notiek šāds dialogs, ir tīpaši tad, kad uh, runājot par uh, starptautisko muzeju konferenci, kas šobrīd notiek Japānā. Tad viens no jautājumiem, kas tiek apspriests, ir noteiktu definīciju izveide, izstrāde par uh, noteiktiem artefaktiem un par to, kā līdz šim ir šai jomā bijušas problēmas arī saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Jautājums, vai jūs esat informēts par šīs konferences norisi un vai komisija paudusi savu viedokli par šiem, šīm definīcijām un piedalīsies darbā pie definīciju uzlabošanas? un kāda darba kārtība jums ir nākotnē šai jomā. Paldies! Yeah, well, thank you. So... Paldies! Uh, tieši par šo konferenci man nav informācijas. Bet nelegāla tirzniecība ar kultūras mantojumu objektiem – un uh, pasākumi, lai uh, ierobežotu uh, melno tirgu šajā jomā, protams, ir Eiropas komisijas darba kārtībā ir paredzēts izstrādāt ties, juridisku instrumentu, kas koordinētu dalību valstu centienus, apkarojot nelegālo tirzniecību ar kultūras mantojuma objektiem. Eh, runājot par pagātni, eh, šeit ir bijušas divpusējas vienošanās un sarunas un arī eh, bijuši noteikti žesti, piemēram, Vācijā un Francijā ir bijušas debatas par to, kā daļu no šiem objektiem nodot atpakaļ izcelsmes valstu muzejiem. Uh, Un šīs debatas vēršas plašumā Eiropā, bet līdz šim Eiropas komisija nav iesaistījusies šā jautājuma apspriešanā. Un es arī nesaskatu nekādu juridisko pamatu šādai iesaistei. Bet ja tas viss sasniegs Eiropas līmeni, tad arī Eiropas komisija varēs spēlēt savu lomu. Tālāk par mākslas un bēgļu iniciatīvu un so, eh, radošās Eiropas sociālajiem aspektiem vienmēr esmu uzsvēris, ka kultūra manā izpratnē nav vienkārši brīvā laika pavadīšanas iespēja, gan, bet gan veids, kā nodrošināt sociālo integrāciju un iekļautību. Un uh, nākotnē radošai Eiropai jāspēlē sava loma sociālās integrācijas un iekļautības jomā, tāpat kā tā, to dara Erasmus. Bet šis portfelis ir ar skatu nākotnē. Šodien īstenotās politikas rezultāti būs redzami nākotnē. Mēs, mums ir uh, ļoti nopietni jādomā par sociālās integrācijas aspektiem, iztenojot uh, politiku. Pal Jā, vēl viens papildu jautājums, ko vēlas uzdot Georgulis kungs. I think that we got Eh, manuprāt, kaut, kaut kas šeit tulkojumā pazuda. Es nesaku, ka tas notiek šobrīd, šis pasākums, es, ko es gribēju teikt. Nu, es tomēr pāriešu uz grieķu valodu. Manuprāt, definīcijai ir uh, jāmainās, tad, tad jāpārstrādā definīcija, nevis jāpārveido muzeju sistēmu, to jau es teicu iepriekš. 25. starptautiskā konference, kas norisinās Japānā, apspriedīs uh, definīcijas uh, un uh, diskutēs par tādu jautājumu, kas ir muzejs un ja komisijai ir sava nostāja, un es domāju, ka jums tāda ir, un ja jūs vēlaties piedalīties viedokļu apmaiņā, nu, piemēram, ir muzeji, kur ir uh, izstādīti eksponāti, nu, un apmeklētāji nāk uz muzeju, apskata šos eksponātus, un izdara secinājumus, bet ir arī tādi atvērti muzeji, kur uh, apmeklētāji var izdzīvot uh, noteiktu laikmetu un uh, būt uh, paši iekļauties šajā ekspozīcijā, var kļūt par ekspozīcijas elementu. Un jautājums, vai komisija ir paredzējusi iesaistīties uh, šādā uh, darbā, lai nākotnē muzeja apmeklētāji ne tikai apskatītu eksponātus, bet lai paši kļūtu par ekspozīcijas elementu un dalībniekiem. Priekšsēdētājs neesmu pārliecināts, ka profesionāļi uh, pozitīvi vērtētu komisijas iesaistīšanos šajā jomā. Es uh, domāju, ka muzeja definīcija un uh, nākotnes koncepciju izstrāde ir jāatstāja profesionāļu ziņā, un es nedomāju, ka uh, tas būtu jādara komisijā. Es arī neesmu tas nu, izcilākais kultūras eksperts, kaut arī esmu komisārs, kas atbildīgs par kultūras jomu. Es domāju, ka speciālisti ar to tiks galā labāk. Paldies! Ja vairāk nav nekādu papildu jautājumu, tad es vēlreiz vēlos sirsnīgi pateikties komisāru kungam par sadarbību piecu gadu garumā, par atbalstu mūsu ierosinātajām idejām, ka jūs tās pārņēmāt un arī uh, mēs uh, ņēmām vērā komisijas viedokli. Es domāju, ka mūsu priekšā vēl ir daudz uzdevumu, kas nav pilnībā pabeigti, to īstenošana jāturpina. Un, uh, kā šodien izskanēja, gan izglītības, gan uh, kultūras, gan uh, sporta jomā mēs joprojām cīnīsimies par adekvātu finansējumu un arī par politikas modernizāciju Eiropas līmenī šajās jomās. Un Eh, par eh, šajās eh, sporta debatēs ir, protams, bija dažādi viedokļi, un, protams, mums būtu jāatbalsta e-sports, bet tas neaizstāja fizisku aktivitāti, un es domāju, ka mēs arī varēsim nonākt pie kāda uh, risinājuma un izlīguma šais debatēs un turpināt uh, konstruktīvu sadarbību. Es jums vēlu uh, panākumus nākotnē un vēlreiz sirsnīgs paldies par izcilo sadarbību, kāda mums ir bijusi. Man vēl ir viens īsts paziņojums rīt sāksim darbu šeit šajā zālē precīzi deviņos. Un arī rīt notiks koordinātoru sanāksme, tā kā lūdzu sagatavojieties atbilstoši. Liels paldies un jauku vakaru visiem, ja jums nav vairāk citu uh, darbu šovakar.